So good afternoon. Sveicināti pēcpusdienā. If you, I think we can, we can. Šķiet, ka varam sākt darbu, jo mums ir jābeidz ne vēlāk kā pulksten sešos. Šīs otrās sesijas sākumā vēlētos nekavējoties dot vārdu Magines skundzei Eiropas parlamenta priekšsēdētājs vietniecei, vidutāju vecāku veikta starptautiskās bērnu nolaupīšanas lietās. Paldies, paldies kolēģi, ka esat šeit, paldies par iespēju runāt ar jums un par manu personisko uh, pieredzi, par lomu, kur esmu tikko uzņēmusies par starpnieku bērnu tiesību aizsardzības lietās. Uh, šķiet, ka ar skaņu nav īpaši labi. Uh, Vai jūs mani dzirdat? Vēlētos dalīties savā pieredzē un arī pārdomās par šo jautājumu. Neizteikšos gan gāri, jo mums ir eksperti, kas par pētījumu runās uh, tuvāk. Un paldies, kas piedalījās šajā darbā, kas ierosināja šo darbu. Te ir uh, runa par vecāku veiktām eh, vai vienas, viena vecāku veiktām bērnu nolaupīšanām, un eh, šis te pētījums ļoti labi parādīs, eh, kur mums ir problēmas. Nesen piedalījos vidutāju konferencē, un jāsaka, ka ja mēs runājam par šādiem bērnu nolapīšanas gadījumiem, vienmēr tiek lietot vārdi bērna vislabākajās interesēs. Taču jāsaka, dažādām jurisdikcijām ir dažāda interpretācija par to, kas tad bērnam ir vislabākais. Un mums, protams, ir arī tiesu praksa, un mēs redzam, ka ir divas tiesas eh, divās dažādās valstīs, eh, abas taisa spriedumu vienā un tajā pašā lietā, un spriedumi ir pilnīgi atšķirīgi. Un tā tad Hāgas konvencija, Brisele 2, tur šī doma ir tāda, ka ja bērns ir nolaupīts, tad tas tiek atgriezt nekavējoties savā, tā teikt, dabiskajā mītnes zemē, bet mēs redzam, ka Eh, tagad eh, šie laika limiti pagarinās, seši, mēneši, seši nedēļas praktiski netiek ievērot, kā Hāgas konferencē paredzēts, reizēm tas vēlkas gadiem, un līdz ar to, protams, vidutājība šeit ir noteikti loma spēlējama. Manā birojā mēs, protams, eh, mums ir darīšana ar cilvēkiem, kas ir ārkārtīgi Ah, nobēdājušies, kas pārdzīvo situāciju, kas jau ir izgājuši cauri visdažādākajiem procesiem. Un faktiski mēs varam vienkārši konsultēt par to, vai mēs varam iejaukties vai nē. Mēs varam sazināties ar kompetentām iestādēm dažādās valstīs, kas iesaistītas strīdā, un varam varbūt nu, dot zināmas norādes cilvēkiem, kas atrodas ļoti grūtos apstākļos. Tas ir ļoti emocionāls dabas jautājums parasti. Un Tāpēc pēc pāris mēnešiem šajā, veicot šīs funkcijas, es esmu paskatījusies, kā darbojas mūsu birojas. Pirmkārt, es domāju, ka varbūt tam būtu jāmaina nosaukums, un tad varbūt arī saistītās funkcijas jāpārdefinē. Protams, ir labi, ka parlamentam ir pārskats par visu šo lietu, tas ir labi, jo mēs esam ievēlēti pārstāvi no dažādām dalību valstīm, un mēs faktiski faktiski uh, esam kā, kā barometrs, kas jūt, kas notiek dalību valstīs. Protams, līdz mums nonāk visgrūtākās, sarežģītākās lietas, bet ir svarīgi, ka mēs zinām, kas tās ir un kas notiek, un mēs varam ierosināt uh, nepieciešamās izmaiņas, un izmaiņas ir vajadzīgas. Un ne tikai mans uh, bīrojas strādā šiem jautājumiem, ir arī lūgumrakstu komiteja, Lībe komiteja un citas komitejas. Uh, pie kurām vēršas eh, pilsoņi. Es redzu, ka šeit ir arī Pīters eh, Jārs, kas eh, ir lūgumrakstu komitejas loceklis arī. Viņš varēs mums apgaismot par to, kas šeit notiek. Mēs novērojam, ka kļūst arvien vairāk ļoti problemātisku gadījumu un cieši bērni. Nu, protams, arī pieaugušie cieši, bet mūs vairāk uztrauc bērnu situāciju. Un mums ir jāskatās, kā mēs varētu uzlabot uh, Likumdošana, protams, jā, bet galvenais šīs likumdošanas piemērošana, jo ilgāk bērns ir izrauts no savas dabiskās mm, vides, no mājām, no mm, savas zemes, mm, tas viņu tiešām bērnam kaitē, tas viņu ļoti negatīvi ietekmē. Un, protams, personiskā līmenī, protams, mēs vēlētos, lai pieaugušie būtu atbildīgāki un rīkotos atbildīgāk. Bet eh, pieaugušie arī ir kļūst emocionāli un eh, dažreiz nepārāk miermīlīgi sarauj savas saites Līdz ar to mums ir vajadzīga kaut kāda tāda saskaņotāka rīcība, mums ir vajadzīga precīzāka informācija, lai varētu veikt uzlabojumus, un mums ir jāzina, kādas mums ir datu bāzes, eh, lai mēs varētu arī zināt, kādā virzienā doties, un, protams, protams, ka informācija par ģimenes tiesībām ir svarīga, lai mēs labāk varētu viens otru saprast. Noslēgumā vēlos teikt, ka šodienas pasākums ir ļoti svarīgs šī uzklausīšana tiešām ļoti nozīmīga. Es eh, tiešām vēlos eh, ziņojumu pilnībā izlasīt detaļās. Eh, pagaidām esmu izlasījusi tikai pārskatu, bet tas noteikti papildinās manu darbu. Tā kā paldies tiem, kas man palīdzēja. Faktiski šī ir pilnīgi jauna darba joma, kā man tā parlamentam, un šī ir joma, kur esmu pati uztrauksies par to, kas notiek Mm, jo bērni ļoti svarīgi, bērnu dzīve ir svarīga, un ja bērns tiek samaitāti jau agrīnā bērnībā, tad, protams, tam būs sekas, un likumam ir jāpalīdz eh, ģimenēm atrisināt šos grūtos, eh, šīs grūtās situācijas. Bet nesen Strasbūrā mēs uh, apsveicām astoņu jaunu balsu pievienošanos Hāgas konvencijām. Es toreiz teicu savā prezentācijā, ka teorija jau ir laba lieta un Hāgas konvencijā viss ir skaidrs, taču praksē, diemžēl, tas tā nav. Un tieši tādēļ mēs novērojam, ka netiek ievērot termiņi, ir pārpratums starp dalību valstīm, nu, un tās visas lietas ir jāsakārto. Tā kā vēlu jums veiksmi ar tālāko pasākuma norisi. Paldies! Paldies, Maginis Kunze! Jūs runājat ļoti pārliecinoši. Mēs eh, turpināsim ar iepazīstināšanu ar pētījumu, ko veicis eh, Petrēlī kungs eh, no Petrēlī kundze no Lozānas Šveicas salīdzinošo tiesību institūta, un tas ir pētījums par vecāku vai starptautisko bērnu nolaupīšanu Eiropas Savienībā. Paldies par šo ievadu. Jā, šis ir emocionāls dabas jautājums, un mūsu pētījums to uzskatām parāda. Vēlos dot vārdu savam kolēģim Mečanam Karanam, jo viss sāks ar, strat, ar statistiku, un viņš ir tas, kas ar šo daļu nodarbojās. Sveicināt, kā daļu no savu pētījumu mēs esam apkopojuši tos datus, kas ir mūsu rīcībā par starptautiskajām laulībām, šķiršanās gadījumiem un bērnu nolaupīšanu. Nu un statistika, ko ir apkopot kopojuši nacionālās iestādes. Statistika nevienmēr atklāja pilnīgu ainu. Globāla datu vākšana ir eh, sākusies 2008. gadā, bet eh, dati eh, par šķiršanām un laulībām no 2007. gada. Nacionālā līmenī dalība valsts dažādā līmenī vāc šos te datus, tādēļ tos salīdzināt nevienmēr ir iespējams. Vispirms noslēgtās un šķirtās laulības, starptautiskās laulības ir tātad starp uh, pilsoni un pilsoni no citas valsts. Gribu norādīt, ka ar atsevišķiem izņēmumiem dati vienkārši netiek vākti uh, par šķiršanas, laulību šķiršanas gadījumiem, uh, īpaši, ja, nu, tādu, kur ir iesaistīti bērni. Vairumā valstu uh, starptautisks laulības eh, šī te attiecība ir, nu, diezgan stabila. Un par 2012. gadu ir, eh, gadu ir pieauguši ļoti, pie, pieejami ļoti ierobežoti dati. Dati nāk no dažādām valstīm. Ir arī valstis, kurām, par kurām ir labi, eh, labs datu pārklājums Un izskatās, ka, lūk, no šīm valstīm, kurām ir pilnīgāki dati, eh, šī te tendence starptautisko laulību jomā ir pieaugoša. Un laulību šķiršanas gadījumu skaits eh, ir palicis aptuveni tādā pašā līmenī. Tālāk eh, vecāku veikta bērnu nolaupīšana. Šeit datus vāc Inkastat Tā ir Hāgas konferences datu bāze 1999., 2003. un 2008. gadā. Un uh, mēs esam izmantojuši arī informāciju, ko mēs tieši esam saņēmuši no dalību valsts atbildīgajām iestādēm par uh, nedaudz uh, aktuālākiem gadiem. Šeit ir diezgan grūti redzēt, bet te ir redzam, kāda izskatās šie te modeļi uh, un attīstības gaita vai dinamika bērnu nolaupīšanas gadījumos no dažādām valstīm. Ir redzams, ka daudz vairāk pieprasījumu par bērnu atgriešanu tiek saņemts praktiski visās dalību valstīs. Pēdējos gados gan šī tendence nedaudz pazeminās un tālāk Petrēlī kundze. Es tālāk runāšu itāliski. Jā Paldies, ka norādījāt uz noteiktiem trūkumiem, kādi ir saistīti ar datu vākšanu un statistisko informāciju. Es varbūt pieskaršos eh, trūkumiem juridiskajā satvarā un Hāgas konvencijas piemērošanā. Es jau teicu, ka šis jautājums ir ļoti emocionāls un varbūt nevienmēr viennozīmīgi ir arī risinājumi. Šodien Eiropas tiesā uh, tiek skatītas lietas, kas ir saistītas ar uh, bērnu nolaupīšanu, uh, un uh, tās tiek skatītas uh, saistībā ar Hāgas konvenciju un arī ar Briseli 2. Un šis bērnu atgriešanas mehānisms valstī, no kuras tie ir nolaupīti, um, šķiet, ka šai prasībai vajadzētu darboties kā uh, atturošai, mm, kā atturošam pasākumam, bet diež, diemžēl šis eh, atturošais efekts nevienmēr darbojas. Statistika šķiet rāda, ka drīzāk eh, ir pilnīgi um, citas sekas. Um, iesniegumu par bērnu atgriešanu to skaits ir palielinājies, nevis samazinājies kopš sākus darboties Hāgas uh, konvencija. Tā kā mums ir jāraugās, kā mēs varētu apturēt šo te tendenci. Un mm, balstoties statistisko analīzi, um, no vienas puses eh, Hāgas konvencija darbojas. Eh, automātiskais atgriešanas mehānisms darbojas pietiekami labi, bet, diemžēl, atsevišķos gadījumos mēs būtu tā, ka tas tiek izmantots gluži pretējos nolūkos un eh, sagatavošanas darbā redzams, ka Hāgas konvencijas mērķis bija novērst novērst um, nolaupīšanas gadījumus. Nu, parasti tas attiecā, tika attiecināts uz tipiskiem gadījumiem, kad uh, tēvs um, nolaupīja bērnu, jo vēlējās pārtraukt vai, vai pā, faktiski bija pārtraucis attiecības ar māti. Uh, ir parakstīti īpaši nolīgumi, piemēram, ar arābu valstīm, uh, ar, tā, ar tām ir saistīti daudzi uh, šādi gadījumi e, Arābu valstīm ir divpusēji nolīgumi ar atsevišķām Eiropas Savienības valstīm, piemēram, Francija, tālāk ir nolīgumi ar Ēģiptu, Maroku, mm, jo, e, bet ir apstākļi sarežģīti tas, ka šajās valstīs mātes tiesības pavisam, e, ir pavisam citādas nekā to nosaka Hāgas konvencija. Un, protams, ka neizpaliek atšķirīga starptautisko tiesību aktu interpretācija. Hāgas eh, konvencijā ir eh, zināms disbalans, eh, kurš dod automātiski priekšroku vecākam, kuram piekrīt vecāku vara. Un līdz ar to visa koncepcija, kas tad īsti tiek definēts un kas tiek uzskatīts par bērnu nolaupīšana, mm, tātad šī koncepcija tika paplašināta un nolaupīšanas koncepcijas paplašināšana nozīmē to, e, ka arī tiesnešiem, kas izskata e, lietas, kuriem ir jāizdod atgriešanas rīkojums, ir uzkrāta lielāka pieredze. E, bet ar pieredzes plašumu vien nepietiek, ir vajadzīga padziļināta pieredze, jo ļoti bieži ir pavisam bēdīgas sekas eh, šādiem eh, nolēmiem attiecībā uz bērnu atgriešanu. Lietas gal galā notiek eh, cilvēktiesību tiesā. Brīseles regula 2a vēl pastiprina nekavējošas atgriešanas mehānismu Tas ir solis uz priekšu, bet ir jāapskata trīs lietas, trīs jūs tās redzat šeit uz ekrāna. Piemēram, tēvs, kas pārkāpa bērnu apmeklēšanas tiesības, tālāk, piemēram, bērns, kas dzīvo īrijā, tika aizvests uz Ēģipti, tālāk vecāks, kas ir mm, atbildīgais vecāks, kuram piekrīt vecāka, vecāku vara. Eiropas cilvēktiesība tiesa nesen skatīja šādu lietu, kad lietuviešu māte mm, bija saistīta šajā lietā un, un eh, spriedums cilvēktiesība tiesā bija tāds, ka Lietuva ir pārkāpusi uh, cilvēktiesību hartas eh, attiecīgu pantu. Un tālāk eh, vārdarbība ģimenē eh, un ar to saistīta vecā, teiksim, bērnu nolaupīšana, 13. kājas konvencijas pants un tiesības uz pašaizsardzību. Nu, tā tad šīs ir ļoti sarežģītas lietas un tās parāda to, ka, protams, nekavējoša reakcija ir vienmēr nepieciešama šādos gadījumos, taču šī likumdošana tiek piemērota, eh, tātad automātiski Hāgas konvencijas piemērošana parasti notiek tādos tipiskākos gadījumos. Un skatoties uz statistiku, uh, vienkārši šķiet, ka cilvēki ir labāk informēti un tāpēc arī palielinās pieprasījums skaits. Brīva strādājošo pārvietošanās Eiropas Savienībā arī ir saistīta varbūt ar šo te pieauguma fenomenu. Tālāk bērnu apmeklējumu tiesības Ah, piemēram, ja tiek pārkāptas vecāku tiesības apmeklēt bērnu tādēļ, kā otrs vecāks ar bērnu kopā dodas uz citu valsti, kas de facto maina eh, otra vecāka un bērna attiestības, nu, tad tādā gadījumā eh, nevar piemērot tieši tūlītējas atgriešanas eh, mehānismu un tiesneši. Uh, parasti arī kavējas šādos gadījumos piemērot nekavējošu atgriešanas principu, un parasti tiek piemērotas. Šādas tiesības starptautiskas nolopīšanas gadījumos. Šādos gadījumos tieši īstenošanas puse nā, nenotiek tā, kā tam vajadzētu notikt, jo neviens no šiem gadījumiem, protams, eh, nu, faktiski neņem vērā šīs bērna svarīgākās intereses. Ir jāpanāk kaut kāda veida līdzsvars starp pilsoni, kas ir tiesneša zemē rezidents un laulāto, kas varbūt nesen ir emigrējis no valsts. Peltas gadījums ir tas pats zināmākais šai ziņai. Ja jūs zinat sistēmu, ja zinat valodu, esat labāk integrējies šai valstī, tad, protams, jums it kā ir lielākas priekšrocības. Un arī tiesnesis līdz ar to, nu, vai faktiski ietekmēsies no šīs situācijas. Tas vairs nebūs konflikts starp māti un tēvu, bet gan starp juridiskajām sistēmām gandrīz, un tāpēc mēs domājam, varētu izveidot tādu sistēmu, kas šāda veida nolapīšanas gadījumus risinātu pamatojoties uz uh, uz zināmu filtru sistēmu, tādu kā sākotnēji nošķiršanu starp tādiem nopietnāku raksturu gadījumiem un tādiem gadījumiem, kam varbūt ir svarīga lielāka materiāla izvērtēšana. Tad mēs ierosinam virkni tādu filtru, kas tad, protams, arī būtu atkarīgi no tā, cik nopietns ir gadījums. Nu, pirmais filtrs ir tas, ka uh, pirmām kārtām vajadzīga, protams, strauja rīcība, bet ir tāda ekstrēma, ļoti ekstremāla gadījuma, kas jau iepriekš tika lūk minēti, un tur ir vajadzīgs rīkoties daudz ātrāk. Citos gadījumos savukārt. E, vairāk jāizvērtē nepilngadīgā intereses. Un ir dažāda veida arī pagaidu pasākumi, piemēram, e, bērna atpakaļ nosūtīšanai vienošanās vecāku um, starpā, pušu autonomija. Tas ir tas labākais, kas ir bērni interesēs. Ir gadījumi, kad vecāki tomēr nespēja savā starpā vienoties. Un tādā gadījumā lēmums jāpanāk kopā ar tiesnešiem tiesnešiem šai ierastajā bērna rezidences vietā, dzīves vietā. Viņiem tad, nu, ir jāspēj vienoties par risinājumu. Tas, eh, tas izriet no 15. Briseles divi regulas, kur jau tiek runāts par sadarbību starp tiesnešiem starp divām valstīm. Visbeidzot, tikai tādos gadījumos, kad pastāv konflikts starp abu valstu tiesnešiem, un nav iespējams panākt vienošanos, tiek izveidots tāds kā pārnacionāls tiesnes, un eh, tad tur tiek skatīti šādi gadījumi. Mēs esam saņēmuši arī pētījumu, detalizētāku pētījumu par šādu veidu jautājumu, jo, protams, ka šis jautājums ir ārkārtīgi delikāts un par to var runāt ilgi un dikti. Paldies! Priekšādātāja turpina. Paldies, ļoti interesanti prezentācija nu dien. Un tūlīt pat bez kavēšanās došu vārdu vārdus Kirosam Livadopulus kungam, kas ir Eiropas pārobežu ģimeņu vid, m, mm, arbitrāžas šķīrētiešu tīkla vadītājs. Gribu teikt jums paldies par šo uzaicinājumu. Uzreiz tad ķeršos pie savas prezentācijas. Es runāšu par arbitrāžu šķīrētiešu starptautisko bērnu, starptautiskos bērnu nolaupīšanas gadījumos. Uh, Pirmām kārtām apskatīsim varbūt juridisko ietvaru, kā arbitrāža šādos gadījumos vispār var nostrādāt. Pirmām kārtām Brasel, Brisele 2 regula 98. gada Hāga. Hāgas konvencija tāpat paredz čirēties iesaistīšanos šādos ģimenes tiesvedībās, lai rastu um, ab, abām pusēm pieņemamu risinājumu. Es parlamenta Tāpat šķīrētiesu regula 52. Eh, gada tiesība normas, tas viss paredz tiesības puses, eh, pusēm vienoties un censties nonākt pie risinājuma šķīrētiešu. Šķīrē tāpat arī Eiropas eh, rīcības kodeks paredz šādu veidu iespēju. Kā šāda šķīrētiesa darbojas? Kā šāda tipa šķīrētiesa darbojas? pārobežu ģimeni gadījumos šķirēties var izmantot jebkurā strīdus posmā tiesvedības gadījumā vai nu pirms vēl tiesvedības, pa lielākoties gadījumos tas no mūsu tīk, pie pilsētas tīkla vēršas eh, cilvēki tieši pirms tiesas prāvas uzsākšanās, un tiesas prāva, protams, šādos gadījumos eh, paredzētu, lai nolemtu par bērnu sūtīšanu vai nesūtīšanu atpakaļ. Protams, tas notiek eh, šai dabiskajā dzīves vietā un vietā, kur šobrīd ir bērns. šķīrēties procesā ir gan abas puses, gan šķīrētiesnesis, šķīrētiesneši faktiski, jo modelis, pie kā mēs strādājam, ir tāds, ka, ka šo tiesnešu ir vairāk. Protams, tiek saņemta arī juristu palīdzība, konsultācijas lielākoties gan juristi nav klāt, lielākoties tā ir sazināšanās pa telefonu, pa Skype, pa e-pastiem. Ir tīpaši gadījumos, kad runājam par um, atrisinājuma nolīgumu. Puses gan savā starpā tiekas um, kopīgiem spēkiem, gan arī atsevišķi notiek konsultācijas. Pus, mēs panākam to, ka puses savā starpā komunicē un nonāk pie risinājuma. Protams, šāda veida šķīrētiesas gadījumos, arbitrāžu gadījumos process ir uh, nu, brīvprātīgs pēc sava rakstura pirms uzsākas arbitrāža šiem tiesnešiem e, pamatīgi jāizkontrolē jautājums, respektīvi, lai konstatētu, vai tas vispār pakļājas arbitrāžas noteikumiem. Tikko šis skrīnings tiek veikts, tālāk attiecīgie kontakti tiek nodoti tālāk, lai noskaidrotu, kur šāda arbitrāža var notikt. Un tad sākas šī arbitrāža, šī šķīrētiesa. Protams, Pirmām kārtām ir nu, tāds kā ievads, tad tiek panākta vienošanās, ka vēršas pie šīs arbitrāžas, tālāk tiek noteikts darba grafiks, darba kārtība, tad ir izpētes posms un tad šie uh, arbitrāžas tiesneši cenšas noskaidrot, eh, arbit, arbitrāžas pārstāvji cenšas noskaidrot, kāds ir apošu vajadzības situācijas, tiek cenšas rast attiecīgo risinājumu Un tajos gadījumos, kad ir bijusi bērnu nolaupīšana un bērna dzīves vietai jābūt vienā vai otrā dalību valstī, nu tad attiecīgi tiek pieņemts arī lēmums. Protams, pirms risinājuma rašanas vēl ir piektais posms un tātad gala vienošanās. Starptautiskos gadījumos dinamika, protams, ir ļoti atšķirīga parasti tās ir kultūras un mentalitātes atšķirības, kas noved pie domstarpībām tas ir ne tik daudz par konkrētajām attiecībām ar cilvēkiem lielākoties, ja attiecības ir izbeigtas ar nu, tādu ne, nemiermīlīgā veidā, tad abi vecāki, protams, vēlas aktīvi līdzdarboties bērnu dzīvē. Viens no vecākiem, eh, piemēram, lūk, jūtas tā kā iesprotos un vēlas atgriezties savā dzimtenē pēc eh, šķiršanās, un tieši šajā brīdī pārsvarā tad arī notiek šīs nolaupīšanas parasti tas no, tad notiek tādā gadījumā nelegāli, un tas attiec uz tādiem diezgan jauniem, maziem bērniem vēl. Un rezultātā vecāki savukārt ir piln, jūtas bezpalīdzīgi un sarūktināti, un tad pastāv iespēja, ka atkal notiek nolaupīšana no otras puses vai atkārtota, abi vecāki grib darboties, un bērni tā visā ir pa vidu, tā ka tad ir nevainīgi upuri netiek ņemts vērā, ko viņi jūt eh, tajā brīdī. Mēs savukārt cenšamies to darīt, bet Galvenais jautājums, ar ko mēs parasti uzsākam šādu šķirēties procesu, ir doma par to, vai bērns ir jāno, nu, jāatgriež atpakaļ vai nē. Ja vecāki savā starpā spēja rast vienošanos, tad mēs pārējiem tālāk runājam tālāk par iespējamiem nākotnes apmešanās apstākļiem, par apeklējumu tiesībām, brīvdienām, dzimšanas dienām. Uh, Um, ceļojuma, ceļošanas iespējām ar ko, kur, kā pavadīts bērns drīkst, kad doties un tā tālāk. Reliģiskas valoda atšķirības arī tas viss ir aktuāli, tas ir ārkārtīgi svarīgi šai kontekstā. Svarīgi, lai abi vecāki un, un attiecīgi bērni vai bērns saņem attiecīgo izglītību tai, savā valstī. Reizēm tad mēs virzamies vēl tālāk, šos jautājumus risinām, turpinām darbu, piedāvājam atbalstu bērnam, arī konsultācijas šķiršanās un um, gadījumiem, ja, piemēram, šis process vēl nav noslēdzies. Lielākajā daļā gadījumu nozi svarīgākais um, ir tas, um, ka pirmais lēmums, kas jāpieņem, ir par bērnu atpakaļ atgriešanu vai neatgriešanu. Šāda veida arbitrāžu var ierosināt viena vai otra puse, var ierosināt juristi, tiesneši, centrāla varas iestāde. Parasti ir arī noteikti zināms laika grafiks, parasti pirms tiesvedības, un tas ir tas, nu, kā jau teicu, tas brīdis, kad lielākoties pāri nolemj vērsties pie šāda veida šķīrētiesas, pie arbitrāžas Eh, rakstura lielam ir tāda, ka, protams, viss šis process ir laikietilbīgs. Ceļošana, juristi, parasti divas līdz trīs dienas ilgs viena šāda tikšanās sesija, tad ļoti arī konfliktu attīstības dinamika diezgan asa, ir ļoti daudz dusmu, sarūktinājuma eh, un nespēja pieņemt tālējošus lēmumus ļoti liela nedrošība ir vecaukos un nu, ļoti liela intensitāte raksturīga jo modelis, ko izmantojam ar šķīrētiesu strādājot, ir šāda, eh, ir šāda. Mēs to saucam par līdz mm, mm, arbitrāžu, respektīvi šī modeļa ietvaros darbojas divi eh, arbitri no abām valstīm, no vienas un no otras valsts, viņiem abiem vajadzētu pārstāvēt attiecīgi tās divas valsts, no kuriem nāk attiecīgi viena un otra pāri puse, nu, piemēram, lūk, um, grieķi, grieķietis un vācija, tad viens Grieķijas, viens Vācijas arbitrs piedalās šajā pasākumā. Tam jānotiek abās valodās, jāpārstāv abi dzimumi, lai būtu tāda paritāte dzimumu ziņā. Uh, Un, ja iespējams, tad, ne, tad vajadzētu arī dažādām profesionālām fonam būt ar tīri juridiskiem un ar psiholoģiski sociālajiem aspektiem saistītiem ekspertiem. Pirmām kārtām mēs pievēršamies tam, ka, protams, domājam par to, kas tad ir bērna interesēs visvairāk. Ja lūk šāda aina, kā izskatās šāda arbitrāža, te nu jūs redzat, labajā pusē ir abi šie arbitri Mm, kreisajā pusē savukārt sēž pāris un viņiem pa vidu attiecīgi tulks. Reizēm šis valodas jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Ja puses vēlas abas runāt katra savā valodā, savā dzimtajā valodā, tad pat ja viņi savā starpā komunicē trešā valodā, tad viņiem vajadzīgs, vajadzīgi tulka pakalpojumi. Nu, lūk, šādā veidā mēs darbojāmies seminārā, mācījām to visu. Tīklus tika izveidots 2012. gadā, sākotnēji kā daļa no Eiropas projekta, kas saņēma līdzfinansējumu no Eiropas komisijas. Projekta partneri ir Vācijas NVO, Beļģijas eh, Čāda Fokus, Lēvernes Katoļu universitāte un Nīderlandes bērnu nolapīšanas dienests Šī programma, šajā programmā mēs apmācām vairāk kā 70 arbitrus no visām ES valstīm, un pirmo reizi mums šoreiz bija šāda apmācības programma, vienota programma par to, kā rīkoties līdzīgos gadījumos. Protams, ka tīkls eh, tika izveidots un tad pamazām solīti pa solītim eh, mums tika nodot attiecīgi gadījumi, lietu skatīšana nonāca mūsu rokās Un, nu, parasti mēs eh, bija tā, ka, lūk, nu, viens vai otrs arbitrs saņem ēpastu atkarībā no valsts. Nu, piemēram, lūk, ir kāds itāļu pilsonis, tad viņi vispirms sazinātos, protams, ar Itālijas arbitru, un tad, ja problēma ir starp Itāliju un Lietuvu, tad tādā gadījumā tālāk Itālijas kolēģis sazinās ar Lietuvu, un tad cenšas. Uh, nokārtot visu šīs detaļas, lai nonāktu līdz arbitrāžai. Šis tīkls turpina vērsties plašumā, ir izveidota darba grupa ar MIK un Child Focus un šiem Missing Children Europe organizācijām. Bāze ir Briselē, Missing Children Europe organizācijas telpās. Mēs katru gadu īstenojam 50 stundu apmācības kursu jaunajiem arbitriem. Uh, Tāpat arī ir tāds papildus, tālākais kurs, kur, kur var uzlabot kvalifikāciju. Turpmākie projekti, kas mūsu tīklam paredzēti, ir lūk par bērna balsi šāda arbitrāža procesā, tad apmācība arī uh, nolaupīšanas gadījumos un, protams, arī psiholoģiskās palīdzības sniegšanas kursi. Vairāk informācijas par mūsu tīklu var saņemt mūsu mājas lapā. Lielas paldies par uzmanību! Jā, Paldies Livedopolis kungam, un tagad mēs pāriesim pie nākamā jautājuma. Dosim vārdu Hansam Van Lūnam. Viņš ir Startautisko tiesību institūta pārstāvs un Hāgas Startautisko privātiesību konferences bijušais ģenerāls sekretārs. Un dosim vārdu arī Eiropas komisijas tieslietu ģenerāla direktorāta civilās tieslietu politikas nodaļas vadītājiem Maiklam Šroteram. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti priecājos, ka es šeit varu šodien piedalīties Eiropas parlamentā. Un tātad es runāšu par Brisele 2A regulu un par vecāku atbildību. Sākotnējā Brisele 2 regula runāja par to tikai saistībā ar šķiršanos, bet pēc tam vēlāk Dažas Eiropas Savienības dalībvalstis uzskatīja, ka Hāgas bērnu nolaupīšanas konvencija netiek pietiekami labi īstenota, ka ir pārāk daudz atteikumu. Tātad, jūs varat atrast 31. lapas pusē šajā lielajā grāmatā šo te uztveri, kā tas bija toreiz. Jāsaka, ka vecāku atbildība un bērnu nolaupīšana nav tīri Eiropas fenomens. Tas ir globāls fenomens, globāla problēma. Un ir arī globālais ietvars. Tātad ANO bērnu tiesību konvencija, Hāgas konvencijas par bērnu nolaupīšanu un arī citas. Un tātad Eiropas Savienība ir puse šajās konvencijās Un jāsaka, ka vienīgā Eiropas Savienības valsts, kas nav pievienojusies vienai no šīm Hāgas konvencijām, ir Itālija. Bet Itālijā arī 98. gada konvencijas ratifikācija ir pabeigta un līdz ar to visas Eiropas Savienības dalība valstis būs dalībnieces šai 98. gada Hāgas konvencijai par vecāku atbildību. Tātad, un arī Šveice, Māroka, Krievija, Dānija un citas trešās valsts ir pievienojušās 96. gada konvencijai, kas runā tieši arī par piemērojumām tiesībām saistībā ar Brisele 2A regulu. Un šobrīd ir īstais laiks pārskatīt Brisele 2A regulas normas, tieši skatoties uz globālo ietvaru. 96. gada konvencija principā deva iedvesmu Brisele 2A regulai, bet tomēr Brisele 2A regula dažos aspektos ļoti būtiski atšķiras no 96. gada konvencijas, tieši runājot par atgriešanas mehānismu. Tātad vienai tiesai tiek dotas lielākas tiesības nekā citai. Jāsaka, ka pēdējā laikā ir vērojama tendence, par kuru runāju arī Šveices institūts, par šo te abu tiesu tiesību vai pilnvaru līdzsvaru. Tas ir aprakstīts arī otrajā nodaļā. Tātad mēs šeit runājam par visbiežāk par to vecāku, kuram nav vecāka vara vairs, kurš nav galvenais aizbildnis un kurš nolaupa šo bērnu. Bet šobrīd mēs varam redzēt to tendenci, ka ļoti bieži tas ir tas vecāks, kuram ir aprūpas tiesības, kurš, piemēram, bēgot no vardarbības ģimenē, būtībā nolaupa šo bērnu un liedz otram vecākam tikšanos ar bērnu un tas it kā ir bērna interesēs, bērnu drošības interesēs. Līdz ar to tas arī šobrīd tiek ņemts vērā. Šobrīd daudz vairāk tiek ņemts vērā arī bērna paša viedoklis par viņa atgriešanu tajā vai citā valstī. Tātad mēs necenšamies panākt tādu patstāvīgu bērna atgriešanu, bet gan nodrošināt to, ka otram vecākam ir tiesības tikties ar šo bērnu, apciemot viņu. Un mēs varam teikt, ka būtībā ir mainījušās šīs paradigmas. Līdz ar to tiek kritizēta šī konvencija, un otrā nodaļa ļoti sīki to iztirzā. Arī Eiropas Savienības tiesa ir pateikusi, ja ir atgriešanas rīkojums, ir ļoti rūpīgi jāuzklausa argumenti. Uh, šim lēmumam ir jābūt ļoti labi pamatotam, ir jābūt tiešām taustāmiem pamatojumam, kādēļ šādā veidā bērns tiks aizsargāts labāk. Tāpat ir iesniegti grozījumi attiecīgai konvencijai, tie toreiz tika noraidīti, tomēr ir skaidrs, ka ir nepieciešami vairāk pasākumu, proti arī 96. gada konvencijas ratifikācija no citu valstu puses. Tāpat ir svarīgi, lai tiesām būtu vadlīnijas par to, kā interpretēt šo te konvenciju. Tagad vadlīnijas ir izstrādātas, tās ir iztūkotas visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Kāda ir bijusi Eiropas Savienības atbildu šīm jaunajām tendencēm, šo attīstību? Būtībā Eiropas Savienība no vienas puses atbalsta Hāgas konferencē izlemto, bet tajā pašā laikā mums ir arī nedaudz cits viedoklis. Eiropas Savienības tiesa ir norādījusi uz problēmām ar šo te atgriešanas mehānismu, to, ka ir svarīgi abiem vecākiem sēsties pie sarunu galda, lai tomēr nerīkotos pārsteidzīgi arī runājot par bērnu atgriešanu. 20. lapas pusē ir pieminēti konkrēti priekšlikumi, kā grozīt regulu un kā grozīt šo 98. gada Hāgas konvenciju, lai tā labāk atbilstu mūsdienu prasībām. Es vēlos teikt, ka ir svarīgi, lai parlamenta deputāti padura, paturētu prātā to fonu, uz kā ir radušies šādi priekšlikumi grozījumiem, proti kādēļ šī brīža globālā situācija, kādēļ šī paradigma ir mainījusies, kādēļ šie uzsveri ir pārbīdījušies. Jāsaka, ka priekšlikums ir sadalīts divās daļās. Vieni vēlas, lai šī te regula vairāk atbilstu mūsdienu situācijai, mūsdienu prasībām, un otra daļa priekšlikumu ir saistīti ar to, ka regulas jaunās prasības iet vēl tālāk nekā līdzinējās. Un sākšu ar pirmo priekšlikumu grupu, tātad 96. gada konvencija, astotais pants, un priekšlikums to saskaņot ar regulu. Tāpat ir vēlme mainīt desmito pantu un ieviest vairāk aizsargājošos pasākums. Tad, kad tika izstrādāta Brisele 2A, daudz iedvesmas tika gūts no Brisele 1, kas ir par komerc jautājumiem, un to nevar pārnest uz ģimenes lietām. Tāpat konvencijā, teiksim, nav vienāds pamats jurisdikcijai. Otrakārt, šie aizsargājušie pasākumi, ja tādi ir, tie var tikt piemēroti tikai bērnam vienā konkrētā jurisdikcijā, bet nevis citā valstī. Un citai valstī tādā gadījumā ir jāatzīst, šo te aizsargājošo pasākumu ieviešanu, ka viņi to izpildīs. Tātad mēs runājam šeit par gadījumiem, kad tēvs, teiksim, nevar nekādā veidā prasīt, lai šādi aizsargājušie pasākumi tiktu ieviesti. Tāpat arī citi panti, kas paredz to, ka teiksim, atgriešanas rīkojumu var apstrīdēt izcelsmes valsts tiesā. Mēs parasti balstamies uz principu, ka vienas tiesas lēmumi tiek respektēti citas valsts tiesība, tiesās, bet šeit tas var tikt apstrīdēts. Un jāsaka, tā varbūt nav tā pati labākā norma, jo tas nozīmē, to, ka tās valsts tiesa, kur šī ģimene, šis bērns ir atradis patvērumu, vilcinās izdot šo te atgriešanas rīkojumu. Jo visbiežāk šī izcelsmes valsts tiesa ir tā, kura lemj par aprūpes tiesībām par aizbildniecību. Un jāsaka, tiesām šāda situācija pilnīgi nepalīdz jo tas, ka vienas valsts tiesa var kaut kādā veidā anulēt citas valsts tiesas lēmumu, jāsaka, ka tas arī ļoti ievelk šo visu procesu un ir jāpieņem kaut kādi starp posma vai provizoriski lēmumi attiecībā uz bērnu, lai tie būtu arī viņa interesēs. Un Ir, kas vēlas svītrot šo 42. pantu. Nezinu, vai mans laiks ir beidzies runāšanai, vai es varu vēl brīdi turpināt. Tātad 42. pants. Priekšsēdētājs saka, jā, patiesībā viss ir atkarīgs no jūsu kaimiņa, cik ilgi viņš vēlēsies runāt. Jā, labi, es turpināšu visam īsi. Ir problēma arī ar šo te 42. pantu, jo tas prasa īstenot šo atgriešanas rīkojumu un atteikt to nevar būtībā. Un es domāju, ka tas nav nepieciešams, jo normas pirmajā līdz trešajā nodaļā paredz ļoti efektīvu mehānismu, kā aizsargāt bērnu intereses. Mums ir patiesi jādomā vēl par šo te eksperimentu, ja tā var teikt, Brisele 2A regula. Jo neko nedod šis te ļoti striktais atgriešanas rīkojums, ja tas neaizsargā patiesībā bērna intereses. Jāsaka, ka ir tagad dažādi priekšlikumi, arī, piemēram, no Eiropas padomas puses par to, kā stiprināt šo sistēmu un piespiest valstis, teiksim, sešu nedēļu laikā arī pieņemt nolēmumu. Un tāpat ir arī priekšlikums, lai mediācija būtu iekļauta regulā, kā tas jau notiek citās valstīs. Proti, pirms tiesnesis lems par bērna atgriešanu, skatās, vai puses nav tomēr gatavas mediācijai un miermīlīgi atrisināt šo strīdu. Paldies! Paldies! Liels paldies! Es runāšu no komisijas puses ģenerāldirektorāts tieslietās. Runājot par šo Brisele 2 regulu. Šis mūsu otrās sesijas centrā, protams, ir tieši šī regula. Tas ir ļoti, šī diskusijas komisija šķiet ļoti svarīgas, jo daudz, kā jūs jau varbūt zinat, tad Brisele 2 regula šobrīd tiek piemērota nu jau desmit gadus. Un pēdējo gadu laikā strīdi par ģimenes lietām ir pieauguši skaitā, to redzam pēc statistikas Ehm, to jau par to liecināja, nu pat jums liktie priekšā statistikas dati, mēs ļoti labi zinām, cik grūti arī šos datus uh, iegūt. Tāpēc es ļoti uzmanīgi, kad izpētīšu jūsu prezentāciju un dokumentu, bet nu katrā ziņā šai pasaulē, kur pārvietošanās kļūst arvien biežāk un biežāk, nav nekāds brīnums, ka šādu lietu skaits pieaug. Saskaņā ar mūsu statistikas datiem 15 miljonu cilvēku dzīvo kādā citā, nevis savā dzimtajā dalību valstī katru reizi apmēram 140 tūkstoši šķiršanās, kas attiecīgi norisinās. Tas nozīmē, ka pārobežu ģimenes un ģimenes, kas dodas pārobežām, pilnīgi noteikti ir aktuāls jautājums, un tas, protams, ir šo diskusiju temats um, ļoti tūs, ļoti daudziem. Tātad pievēršamies Brisele 2, un tas, to mēs vērtējam atzinīgi. Politiskās pamatnostādes jaunajai komisijai tika liktas priekšā, to lika priekšā Junker kungs tur tika uzsvērta tā tieslietu joma un pamatiesību joma, kuras pamatā ir šī apusējā uzticēšanās, un tā ir viena no desmit prioritātēm, kas iekļauta komisijas darbā. Mēs kā komisija ar vien vairāk pētam šīs te, mm, tendences doties uz citu dalībvalsts, precēties bērnu tā tālāk, un tāpēc ar tiesību aktu sistēmām e, ir jā, jātiek līdzi šīm jaunajai attīstībai. Ir jāveido šie tilti starp dažādajām tiesvedības sistēmām pamatojoties uz savstarpējas uzticēšanās veidošanu starp visām šīm sistēmām un apusēju nolēmumu atzīšanu. Tie visi, protams, ir skaisti vārdi, bet pieredze, kad veicām pārskatīšanu, bija tāda, no kuras pilnīgi noteikti varam mācīties. Brisele 2 regula pašos pamatos ir šīs eh, tieslietas, tiesvedības sadarbības, tiesu iestāžu sadarbības pašos pamatos un tāpēc gan komisija, gan parlaments eh, uzmanīgi pievērš uzmanību šīs sadarbības procesam. Tas arī izskaidro to, kāpēc komisija šobrīd strādā pie pārskatīšanas attiecībā uz to, kā šī regula darbojas. Tas ir pirmais pārskatīšanas posms Un, nu, ņemot vērā, ka šeit klāt ir eksperti un tik daudz citu klātesošo, mēs vēlamies padalīt, vēlamies padalīties ar jums, kāda ir tie provizoriskie rezultāti šī pētījuma rezultātā un uzklausīt jūsu viedokli par tiem. Un tā tad, lūk, bez tālākas vilcināšos es jums pastāstīšu, ka pagājušā gada aprīlī komisija nāca klajā ar ziņojumu, tas bija pirmais izvērtējums attiecībā uz šīs regulas darbību, un ziņojumā tika secināts, ka šī regula ir pilnīgi noteikti devas būtiskas priekšrocības pilsoņiem pārobežu tiesvedību risināšanā e, ģimenes tiesības lietās. Regula to ir panākusi, izveidojot vispārēju ietvaru uh, E, jurisdikcijām un uzstājot uz sadarbības starp dalību valstu iestādēm, kā arī novēršot paralēlo tiesvedību iespējamību un nodrošināt brīvu nolēmumu cirkulēšanu. Mēs, protams, šeit runājam par šajā gadījumā konkrēti par bērnu atpakaļ nosūtīšanu, un tad tas kļūst īpaši svarīgi. Mērķis ir apturēt cilvēks no šāda veida rīcības, un tāpēc svarīgi skatīties arī uz statistikas datiem. Mēs jau lasījām Luna kungā Eh, dokumenti, tas man šķiet ārkārtīgi interesants un pilnīgi noteikti mēs to tālāk arī izpētīsim, lai konstatētu, vai, eh, vai šis mērķis, ko noteicām atspoguļos ir realitātē, bet nu katrā ziņā tas bija tāds apzināts lēmums, ko pieņem likumdevējs to laiku, kad pieņem Brisele 2 regulu. Viņi vēlējās spērt šo soli, kas, kā jau jūs teicāt, eh, ievieš šo spēcīgāko lēmumu Un tā, neskatoties uz tam priekšrocībām, tomēr, ko Brisele 2 ir piedāvājusi, un ņemot pat neskatoties to, ka tā atbilstīgi funkcionē, mēs tomēr konstatējam, protams, ka ir arī trūkumi. Un ziņojumā tie arī attiecīgi atspoguļot. Īpaši tas attiecas uz jurisdikcijas noteikumiem ģimenes tiesībās, mm, tie ir jautājumi, kas jāskata, tāpat arī eksekvatoru ierobežotu pielot, pielietošana iz, izraisa problēmas, tas īpaši svarīgi tādos gadījumos, kad ļoti svarīgi pieņemt lēmumu ātri bērna interesēs. Tāpat arī konstatējām, cik ļoti svarīga uh, svarīgi ir spēcināt sadarbības starp dalību valstu centrālajām varas iestādēm, un Brisele 2A regulāri iekļauts ļoti svarīgs noteikums par šo sadarbību. Tas ir gandrīz tā kā tāda motora telpa, kur tad šis instruments vispār var sākt darboties, bet tad, nu, ir svarīgi, vai šis instruments un šī motora telpa spēja nodarbināt tālāko darbību, eh, un no, lai nonāktu pie lēmumu īstenošanas Tāpat arī ziņojumā tika konstatēts, ka īstenošanas problēmas eh, ro, rodas un process nav tik, tik rāns, kā mums to gribētos. Tātad komisija sagatavoja šo ziņojumu un konstatēja turklāt tajā brīdī, ka varētu izmantot šo brīdi, lai uzsāktu publiskas konsultācijas. Publiskās konsultācijas pagājušā gada vasarā arī noslēdzās Un eh, mēs saņēmām virkni dažādu atbilžu no pilsoņiem, no tiesnešiem, juristiem, praktiķiem, un tā rezultātā mēs ieguvām daudz skaidrāku ainu attiecībā uz to, kā, šo, kā šī regula eh, tiek eh, re, saredzēta, skatīta. Nu, jāsaka, tā diezgan dažādai. No vienas puses bija tāda pozitīva atgriezniskā saita, sakot, ka, lūk, tā ir laba regula un tā tālāk, pozitīvie aspekti lielākoties eh, tika skatīta kā tāds liederīgs instruments pārobežu ģimeņu strīdu risināšanā. Daudzi no aptaujātajiem ļoti augstu vērtē to skaidrību, kas tagad tiek ieviest šādos pārobežu procesos. Tik uzsvērts arī, ka īstenošanas noteikumu, ja tie darbojas pareizi, arī ir palīdzīgi un darbojas regulas garā, un tad tie arī var būt liederīgi, lai nodrošinātu atbilstīgu respektu pret tiesas pieņemto lēmumu. No otras puses uzzinājām arī par problēmām. Uzzinājām, ka nav konsekventas pie, pie šis regulas piemērošanas, to nereti uh, rada neskaidrības pašā regulā Nu tā piemēram, nolaupīšanas gadījumos ļoti daudzi norādīja uz grūtībām eh, nolēmumu pieņemšanā sešu nedēļu termiņā. Daudzi, respektīvi, daži tiesneši atzīmē, ka pastāv problēmas, piemēram, ar šo atpakaļ nosūtīšanas pieteikumu izskatīšanu, un nereti tika norādīts, ka tas varētu būt, šīs problēmas varētu būt radušās tieši tādos gadījos, kad ar jautājumu nodarbojas daž, dažādas tiesas. Tas nepalīdz tiesvedības efektivitātei. Tik izteikts priekšlikums, ka varbūt labi būtu, ja būtu kāda specializēta struktūra un tieši šādiem iemesliem paredzētas tiesas, kas tad būtu arī pieredzējuši šādu pārobežu tiesvedību risināšanā. Un tādā gadījumā katrā ziņā arī efektīvāk varētu šos pieteikumus izskatīt un būtu daudz vieglāk arī izpildīt šo sešu nedēļu termiņu. Tāpat arī kā problemātiski tik minēta uh, konsultācija kontekstā atgriešanas uh, ordera izpilde īstenošana tik skaidri konstatēts, ka nekad viss nav tik vienkārši, kāds varbūt sākotnēji izskatās. Daži no iemesliem uh, jau nu pat tik norādīt to Van Lūnas kungs arī patē, pastāstīja mums, bet mēs arī konstatējam, ka ļoti daudzos gadījumos e, procedūra tomēr ir ārkārtīgi ilga Un tas pilnīgi noteikti nevar nākt par labu tajā brīdī, kad tomēr tik ļoti svarīgi rīkoties strauji. Tagad raugoties nākotnē, kāda varētu būt tās jomas, kur komisija varētu pievērst uzmanību un kaut ko mainīt. Mēs nevaram atrisināt kaut kāds lietas, un to svarīgi arī uzsvērt. Mēs nevaram atrisināt vai nodrošināt risinājumu konkrētiem atsevišķiem gadījumiem ar šo tiesību aktu, bet mēs varam mācīties no šiem atsevišķiem gadījumiem, no prakses, no pieredzes, kas, uz ko vērst mūsu uzmanību, lai konstatētu, vai var varbūt arī kāda veida sistemātiskas, jeb sistēmiskas uh, kļūmes šai regulas mm, ietvarā. Mēs, protams, ne, negrasamies šeit īstenot kaut kādu veidu regu, revolūciju ar visu šo regulu, nē, bet vēlamies drīzāk tādu kā evolūcijas procesu nodrošināt tā, lai tā attīstas tālāk, ja tāda, varbūt tāda pieskaņošanas mm, regulas tāda iz, padarīšana smalkāk un piemērotāk. Nu, pirmām kārtām ģimenes tiesību jomā doma ir varbūt piešķirt pilnvaras eh, laulātajiem arī izvēlēties pašiem šai mm, šķīrē, šī šķiršanas Eh, izvērties šķiršanas procesu īstenojošo tiesu. Tas atbilst arī kopējiem plašākajiem mērķim ģimenes sadalīšanas gadījumā, nu tā, lai šie laulātie savā starpā sadarbotos un mēģinātu pirmām kārtām rast eh, miermīlīgs risinājums, kad tas ir iespējams. Tā arī ir pieeja, ko izmantojām izstrādāt virkni citus instrumentu un tādējādi mēs nodrošinātu konsekvenci. Vēl vien, konsekvenci. Vēl viena joma, kas tiek apsvērta ir varbūt labāk nodrošināt, negribu tā tagad pārspīlēt, visu nodrošināt tādu kā vienas pieturas tieslietu aģentūru. Nu, ka būtu, piemēram, lūk, vien, šobrīd ir tā, ka viena tiesa atbildīga par šķiršanu, viena par vecāktiesību piešķiršanu, vēl viena par vēl kaut ko, un tas, protams, var būt ārkārtīgi grūti vecākiem. Uh, Bet ja mēs spējam rast tā, ka ir kaut kāda vienota struktūra un šāda mehānisma regulāri jau paredzēta, tad varbūt tas būtu labāk. Bet, protams, ir arī 15. pants regulā, kur pie, tur runāts par iespēju pārnest tiesvedību no vienas tiesas uz otru, pēc iespējas uh, gludenāk. Atgriezniskā saita, ko esam saņēmuši, šī, ka tā tas nevienmēr ir iespējams, kā jau minēju iepriekš. Šis eksekvatora formalitāts joprojām paliek spēkā, ir tīpaši aizgādnības tiesības piešķiršana jomā. Uh, domājam, ka tas varbūt ir, rada tādu nevajadzīgu kavēšanos šai procesā. Mums vajadzētu gal galā procesu pā, pēc iespējas pātrināt. Tālāk jautājums par uzticēšanos. Un kā šo uzticēšanos veicināt, tāpat laikā ņemot uh, 24. kārtas punktu vērā. Uh, vajadzētu pievērsties vairāk šai problēmai, respektīvi nodrošināt minimālos standartus eh, arī bērna pratināšanai, uzklausīšanai. Tas, tas ir arī tas, pie kā strādājam. Tālāk ļoti svarīgs jautājums, protams, ir arī sistematizēšana šīs atgriešanas procesa gadījumā, tajā brīdī, kad bērns ir nolaupīts. Mēs dzirdējām, cik tas ir svarīgi bērnam, un viens no aspektiem, kas šai ziņā ir aktuāls, protams, ir arī pagaidu pasākumu piemērošana. Es domāju, ka šādi iespēja pilnīgi noteikti ir jāapskata. Uh, Tālāk jautājums par īstenošanu, ļoti svarīgs jautājums. Jāsaka, šai jomā situācija nav tik laba, viss nenotiek tā, kā tam vajadzētu notikt, vismaz tāda sajūta ir. Izpilda lielākoties atkarīgi no nacionālajām procedūrām, un tājās nereti nav tādu noteikumu, kas šādus lēmumus attiecībā uz ģimenēm ļautu īstenot. Tas noved pie kavēšanās, piemēram, aizgādnības tiesību piešķiršanā, un es domāju, ka šis jautājums būtu ļoti cieši jāskata. Un tad, kā jau es arī iepriekš minēju, uh, Es atvainojos, es jau pārsteidzu man atvēlēto laiku, bet tomēr, nu, tuvojos jau beigām. Eh, sadarbības starp centrālajām varas iestādēm 55. pantā eh, tā ir paredzēta, bet jāskatās, vai tā tiešām atbilstīgi arī norisinās. Turklāt arī jautājums par to, vai mēs varbūt vēlamies skaidrāk, ies, skaidrāk ieskaidrot bērnu labklājību nodrošināt ar bērnu labklājību no tiesībām strādājošās organizācijas. Un tad ir arī 58. pants kur tiek runāts par bērnu ievietošanu, jeb izvietošanu. Arī tas ir jautājums, kur mums jā, jārunā ar dalībvalstīm pagājušā gada beigās. Eh, tieslietu tīklā par to parādījās virkne jautājumu diskusijas, eh, tātad attiecībā ar šo 56. pantu. Nu, lūk, tātad ar skatu nākotnē Varu teikt, ka Junkera komisija pilnīgi noteikti ir uzsvērts, cik ārkārtīgi svarīgi ir nodrošināt atbilstīgu tiesisko sadarbību, un ņemot vērā, cik lielu lomu spēlējam Brisele 2A regulai, tad būtu tikai pamatoti, ja mēs virzītos uz priekšu, pilnu uzmanību pievērst šim pārskatīšanas procesam. Līdz ar to mūsu dienesti šobrīd gatavo pamatus tālākai šīs regulas grozīšanai, bet, nu, jāsaka, darbs vēl ir jāpaveic, vēl ir tāds tehniski rakstura darbs, Mums ir jāpabeidz šis izvērtējuma pētījums, jāveic ietekmes novērtējums, ziņojums Un e, turklāt mēs domājam, ka būtu liederīgi sazināties un konsultēties ar, konsultēties arī ar ekspertu grupām, kā to esam darījuši citos gadījumos. Tas viss tāpēc, lai mēs būtu gatavi nonākt pie, pie priekšlikuma, ka tiks pieņemta atbilstīgie politiskie lēmumi. Paldies, ka devāt man šo laiku jums visu šo izskaidrot. Un es tiešām gribu uzspēt, uzsvērt, cik ārkārtīgi svarīgi ir to, to visu tālāk vēl apspriest. Mēs esam tādā kā klausīšanās režīmā ieslēgušies, un mums tas viss šķiet interesanti. Paldies! Un tālāk došu vārdu visiem, kas vēlas uzdot jautājumus, kaut ko komentēt, vai vēlas uzzināt ko papildus. Nu, varbūt Maginas stundze došu jums pirmai vārdu. Well, brief, but... Es pavisam īsi, jo es praktiski jau pateicu visu, ko gribēju teikt, eh, bet man ir prieks par komisijas atklātību, gatavību uzklausīt. Uh, šīs te, šo, šī jautājuma ļoti jūtīgos aspektus. Protams, eh, kā ar sadarbību starp centrālajām iestādēm, vai šajā jomā notiek uzlabojumi, vai gluži otrādi, un kas ir šķēršļi? Nu, sadarbība starp centrālajām iestādēm, tas vispār darbos ļoti labi, principā. Un mums ir daudz uh, savam darbam patiešām nodevušos cilvēku, kas Eh, dara visu, kas iespēj viņu spēkos, lai veiksmīgi īstenotu es eh, likumdošanu. Bet eh, jautājums, protams, ir par resursiem. Mēs dzīvojam sarežģītos laikos no finanšu viedokļa. Un, protams, ka atbilstoši resursu finansējumu daudzums palīdz arī nodrošināt lielāku efektivitāti ieviešot Brisele 2 regulu. Bet es gribu teikt, ka arī tiesu sadarbības tīkls eh, spēlē ļoti lielu lomu. Eh, apvienojot cilvēkus, mēs apspriežam kā tiek īstenot šī likumdošana, un mēs šīs sanāksmes izmantojam arvien biežāk. Mums ir apmēram sešas tādas gadā. Mēs to izmantojam kā tādu paneli, kā fórumu, lai varētu diskutēt par atsevišķiem gadījumiem. Mums ir īpaši iezīmēts laiks arī divpusējām tikšanām, un šajā tiesu sadarbības tīklā mēs esam apsprieduši apmēram 40 dažādus atsevišķus gadījumus tieši šādā formātā. Un visi uzskata, ka tas ir tāds ļoti labs veids, kā var izgludināt eh, dažādās atšķirības starp dalībvalstu likumdošanām skatot šīs eh, lietas. Un, protams, notiek arī papildus darbs ārpus eh, šo tikšanos konteksta, bet nu, tas ir tāds liederīgs veids, kā sadarboties. Uh, jā. Yes. Yes. <laughs> jā, Gastungs. Jā, paldies. Es pārstāvu lūgumrakstu komiteju, esmu e, tautas partijas grupas e, loceklis un e, pār aizstāju šeit savu kolēģi Mesols kundzi, kurai nebija iespēja šeit būt klāt, bet es vēlējos iepazīstināt jūs ar mūsu nostāju, mūsu viedokli un pieredzi, kāda ir lūgumrakstu komitejā. Uh, Mēs eh, ļoti bieži skatām lūguma rakstus eh, par eh, bērniem, kas ir nolaupīti, piemēram, apvienotajā karalistē. Bērni, kuriem, piemēram, ir izdotas pases ceļošanai uz apvienotajiem Arābu Emirātiem. Ir ļoti daudz tiesu lietu, kas tiek skatīts Eiropas Savienības dažādās dalību valstīs. Eh, piemēram, saistībā ar to, ka vecākiem no vecākiem tiek piešķirtas tiesības apmeklēt bērnu vienā dalībvalstī, bet tādas pašas tiesības viņam netiek piešķirtas uh, citā valstī. Un gandrīz visos šajos gadījumos Eiropas komisija faktiski nav spējusi rast risinājumi, jo faktiski nav neviena e Eiropas Savienības likuma, kas varētu risināt šādas situācijas, jo parasti tā ir dalība valsts kompetence ceļošanas dokumentu izsniegšana vai gadījumi, kad e, bērni tiek nolaupīti uz valstīm, kuras nav pievienojušās Kāgas konvencijai. Šeit es domāju Hāgas konvenciju par bērnu nolaupīšanu. Uh, ir arī virkne eh, dalībvalstu, kas, piemēram, eh, Eiropas Savienībā, kas nav Schengens eh, dalībvalstis. Un jāsacina, ka bērna intereses nevienmēr tiek respektētas. Nesen Eiropas Savienības tiesa nā, skatīja lietu par patvērumu meklētāju bērniem un pieņēma nolēmumu, eh, ievērojot bērnu intereses, ja tie ir eh, patvērumu meklētāji bērni, kurus nepavada neviens pieaugšais. E, Eiropas Savienības normas, protams, eh, cīnās pret bērnu nolaupīšanu, aizstāv bērnu intereses, bet nevienmēr tās vienādi tiek piemērots visās dalību valstīs. Uh, un jāskatās, lai tas uh, būtu vienlīdz piemērojams arī dalībvalstīs, kas uh, ir ārpus Schengenas zonas. Runājot par nolēmumiem attiecībā uz aprūpes un aizgādījums tiesību piešķiršanu vienā valstī ir jārespektē citās dalībvalstīs. Brisele divi regula veicina šo te saskaņošanu starp dažādām nacionālajām sistēmām. Uh, bet šeit tomēr būtu e, labāk jāsaskaņo un jāharmonizē šīs normas, lai būtu vienkāršāk atzīt e, nolēmumus un tos realizēt dažādās dalībvalstīs. Pārskatot Briseles divi regulu, komisijai būtu jāņem vērā tās lietas vai tās problēmas, kuras ir pacēluši atsevišķi lūguma rakstu iesniedzēji, uh, īpaši gadījumos, kad uh, tie lūgumraksti saistībā ar bērnu nolapīšanas gadījumiem. Pilsoņu pieaugusī mobilitāte ir palielinājusi attiecīgu gadījumu skaitu, kad notiek šāda bērnu nolapīšana. Un mums ir jānodrošina, lai visas uh, tiesības, kas ir piešķirtas uh, dalībvalsts pilsoņiem, tiek piešķirtas arī citiem pilsoņiem, uh, piemēram, pieeju eh, tiesai un tiesvedību viņu eh, dzimtajā valodā. Jā. Paldies, tagad Štānikas kundze. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi un kolēģis. Es vēlos sirsnīgi pateikties par uzrunām. Jāsaka, šodien uzrunas ir par ļoti plašu jautājumu spektru, Es vēlētos pavisam īsi runāt par mediāciju saistībā ar ģimenes tiesībām un tiesvedībām. Jo man ir radies jautājums. Tika runāts par to, ka izdevušās mediācijas rezultāts ir juridiski saistošs. Austrijā mēs arī daudz runājam par mediāciju, par to, ka tas ir ļoti labs instruments, lai sasniegtu pozitīvu rezultātu, bet es labprāt uzklausītu no kolēģiem par šo juridiski saistošo lēmumu. Proti, ka šis līgums tiek, vai šī vienošanās tiek parakstīta, un pēc tam tiesa to vēlreiz apstiprina. Teiksim, vai pēc tam vēl ir iespējams atkāpties no šāda, no šādas vienošanās, vai ir dots kaut kāds apdomī, apdomāšanās laiks un tam līdzīgi. Jautājums arī par izmaksām. Mediācija arī maksā naudu. Teiksim, mēs nevaram Austrijā atļauties to, ka ir tiesvedība un paralēli vēl ir tā kā mediācija. Man interesē patiesi, kā tas ir citās valstīs. Paldies! Thank you. Paldies. Jā, paldies, paldies par visu jautājumu. Atbildot uz to, cik ir uh, lielā mērā ir realizējams mediācijas rezultāts vai izpildāms šis rezultāts. Saskaņā ar Eiropas direktīvu 2009-92 um, šī direktīva ir spēkā visās Eiropas Savienības valstīs, tā kā katrai valstī ir jāatrod veids, kā padarīt uh, mediācijas rezultātu saistošu. Es stāstīju, kā tas tiek realizēts Grieķijā. Tātad vienošanās, ko puses ir panākušas, Tā tiek nodota eh, tiesas eh, sekretāram, tiesa un tiesnesis to parakstu apzīmogo, un līdz ar to tas ir eh, tiesas nolēmums, kas ir saistošs. Es likumdošana saistībā ar šo direktīvu faktiski nosaka, kādā veidā tas ir realizējams vai īstenojams katrā dalību valstīs. Nu, tas var radīt zināmas problēmas, jo dažas centrālās iestādes īpaši veicina un iesaka uh, šo te alternatīvo strīdu izšķiršanas veidu caur mediāciju, bet tas ir arī, protams, naudas jautājums. Svarīgi, vai tiesa saņem īpaši atbalstu šādiem, uh, šādām lietām. Uh, no valsts. Un ļoti bieži e, pusēm tieši izmaksas ir problēma iesaistītajām pusēm. Un nu, tas ir, e, protams, saistīts ar katru atsevišķu jurisdikciju, ar katru atsevišķu dalībvalstu. Es zinu, ka ir valstis, kurās šāda veida mediācijas procesam tiek piešķirt līdzekļi. Manā valstī, piemēram, šāda papildus līdzekļi nav no valsts puses Bet, eh, nu, katrā valstī, protams, ir jāpieņem lēmumu par šīm lietām. Šķiet, ka es atbildēju uz jautājumiem. Jūs gribējāt varbūt zināt ko citu? Also, also uh, uh, äh, Vai vēl kāds vēlētos izteikties? Jā, vēlējos piemetināt, eh, eh, tādēļ, ka uzklausījām lūgumrakstu komitejas eh, prezentāciju. Tur mēs sastopamies ar atsevišķiem gadījumiem. Un daži no tiem ir ārkārtīgi jūtīgi un tiešām te tiek um, jautāts, kā tad dalībvalsts tiek galā ar šiem jautājumiem. Ne tikai uh, piemēram, šķiršanos, bet, piemēram, bērnu tiesības, ja bērns ir pārņemts aprūpē, Un jautājums, kā sadarbojas centrālās iestādes. E, šie, ar šiem jautājumiem ir ļoti grūti strādāt lūgumrakstu komitejā, bet arī dalībvalstīs tas ir grūti. Dažās dalībvalstīs mums faktiski ir gadījumi, kas regulāri atkārtojas. Tā kā te vajadzētu kaut kādu palīdzību no komisijas puses. Jo acīm redzot, ir kaut kādi jau šo jautājumu aspekti, uh, kas eh, faktiski ir dalība valstu pārziņā, un ļoti grūti parastam pilsonim ir saprast, kādas tad ir attiecības starp dalību valsti un Eiropas Savienību šajos jautājumos. Šata kungs un pretēji kundze šķiet arī vēlas par to izteikties. Šata kungs pirmais. Jā, jā, es saprotu, ka es sniegšu tikai daļu no atbildes. Man ir daudz kas prātā, bet uh, Es gribēju tiešām signalizēt par to, ka jā, mēs ņemam vērā mūsu pieredzi. Un mēs tiešām lasām daudz vēstules, kas ir adresējas komisijai, un jūs parlamentā arī redzat, jums ir daudz uh, lietu, ar kurām pie jums vēršas jūsu vēlētāji, vai tie vērš tieši pie lūgumrakstu komitejas. Un uh, Es te negribu runāt par atsevišķām lietām, bet dažas no tām tiešām ir ārpus Eiropas Savienības kompetences. Un eh, cilvēkam, kas ir ļoti smagā situācijā, ir ļoti grūti to saprast. Un reizē viņi arī negrib saprast, jo viņi skatās, eh, meklē jebko, jebkuru, kurš varētu piedāvāt risinājumu. Un parasti ir ļoti smagi gadījumi un mums faktiski ir tāda pastāvīga didaktiska misija, skaidrojot, cik tālu Eiropas Savienības likumdošana sniedzas un cik tālu ne, bet tā nu ir mūsu pastāvīgā misija. Protams, ka tas ir arī sadarbības jautājums, tiesa sadarbības tīklā starp nacionālajām atbildīgajām iestādēm Un um, faktiski tas jau ir gandrīz tas pats jautājums par to, uz ko tad īsti attiec Eiropas Savienības likumdošana. Es saprotu, ka jums ir grūti tikt galā ar šādām lietām. Ko mēs varam darīt, lai jums palīdzētu? Un lūgumrakstu komiteja īpaši, lai censties pēc iespējas saprotami skaidri izskaidrot cilvēkiem. Bet bieži vien ir tā, ka uh, Tiešām šīs lietas ir ārpus Eiropas Savienības eh, likumdošanas un mēs taču nevaram palīdzēt uh, risināt lietas, izliekoties, ka tas tā nav. Jā, tieši tā vēlētos eh, pieminēt, ka arī mēs veicām salīdzinošu analīzi, kas analizē, kā darbojas centrālās iestādes. Un ir tiesa, ka resursu pieejamībai, protams, ir ietekme. Ja jūs apskaties pētījumu 50. lapus, jūs tur atradīsiet diagrammu, kurā ir parādīts, ka Anglija un Velsa, piemēram, piešķir tādu diezgan, viņi saņem diezgan lielu pieprasījumu skaitu un to nevar e, izskaidrot tikai ar demogrāfiskiem iemesliem. Ja paskatās uz centrālajām iestādēm Anglijā un Velsā, tad ir e, redzams, ka tās darbojas labi, jo tām tiek piešķirts arī diezgan daudz līdzekļu. Ar citām centrālajām iestādēm mums ir grūtības jau saņemt informāciju vispār. Uh, ir vispār grūti piekļūt eh, atbildīgajam darbiniekam, kurš mums vispār varētu sniegt kaut kādu informāciju. Tā kā Eiropā šeit ir ļoti neviennozīmīga situācija. Okay. <clears throat> So I would like to thank. Uh... Paldies, vai es varētu pāris sekundes ko piebilst? Es arī gribētu atbildēt uh, uz jautājumu par mediācijas rezultātu obligātumu vai procesa obligātumu. Nē, pats process nav obligāts. Direktīva paredz, ka tiesnesis var aicināt puses E, uzsākt šādu te procedūru. Dažās valstīs tiesneši to dara, aicina puses uzsākt mediācijas procesu, bet uh, e, procesa uzsākšana nav obligāta šādu strīdu izšķiršanas gadījumos. Jā, un tādā gadījumā es arī vēlētos uh, uzdot jautājumu, ja jau mediācija nav obligāta, tad kā tas ir, vai tas ir labs risinājums, vai tam nav jēgas Manuprāt, šādiem gadījumiem tas nav labi, ka, ta, ja tas tiktu noteikts kā obligāti. Nē. Jā, tā bija skaidra atbilde. <laughs> so we come to the end of this uh, uh, first uh, part. Nu, līdz ar to esam pēcpusdienas pirmo uh, sesiju pabeiguši un tālāk Vēlētos eh, vārdu profesoram Lakāram. Viņš runās par to, vai ir nepieciešama tiesība akti, kas reglamentē vārdu došanu. Ah, voilà. Oui, je voudrais. Jā, Gribu teikt, ka man ir ārkārtīgi liels gods, ka jūs man esat šeit uzaicinājuši uz Eiropas parlamentu un varu izklāstīt jums attiecīgi savu viedokli par iespējām izstrādāt jaunu tiesību aktu e, šai jomā. Un gribu uzreiz arī teikt, kāpēc vispār šāds problēma jautājums parādās, kāda ir tie iemesli tam pamatā un kādas ir kāda iespēja risinājumi, kāpēc šī problēma parādās. Tātad, nu tas tāpēc, ka esam konstatējuši nu jau vairākus gadus, ka ļoti liela daļa Eiropas pilsoņu vēlas īstenot savas brīvas pārvietošanās tiesības, un viņi, jāsaka, sastopas ar ļoti problēmām savas tiesības īstenot, tāpēc, ka viņiem ir uh, Um, savā mērķa valstī nākas sastiepties ar, nu, piemēram, ar vārda problēmām, to, ka vārds tiek izrunāts pavisam citādāk nekā viņu izcelsmes. Nu, nu piemēram, Francijas, Vācijas pāris, e, sievas, e, e, sieva no Francijas, vīrs no Vācijas, tad viņi abi divi apracās un saskaņā ar Vācijas tiesībām, tie, tiesību aktiem, viņi izma, izveid, izvēlas sev ģimenes uzvārdu. Nu, acīm redzot, pārsvarā tas ir vīru uzvārds. Šis uzvārds, attiecīgi, tagad ir abu, eh, abu divu uzvārds. Kaut kas, nede, kaut kas nav tā, kā vajag. Nē, nē, bet es domāju, ka sievietes šai zālē vienkārši bija ārkārtīgi pārsteigts, ka tieši vīru uzvārds tiek izvēlēts šādos gadījumos. Es saprotu jūs pārsteigumu, kundze, bet nu, tas ir tikai piemērs. Tas ir tāda pati brīva izvēle, pāra izvēle. Tā tad manā pieminētajā gadījumā un šādos gadījumos. Eh, saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem eh, sieva savukārt šo savu meitas uzvārdu zaudē, un pārņem vīrusvārdu savukārt saskaņā ar Francijas tiesību aktiem sieva savu meitas uzvārdu patur. Nu, lūk, un tad nu, mēs sastopamies jau ar problēmu. Vēl viens cits piemērs, kas saistīts, piemēram, ar, tie, arī ar tiesu instancēm. Un tas ir Grunkin Pol lieta. Un tas bija Vācijā dzimis bērns, kas dzīvoja Dānijā ar vecākiem, kuru ierastā dzīvesvieta attiecīgi bija tur. Uh, Savukārt Dānijas varas iestādes viņa piedzimšanas brīdī piešķīra viņam dubultu vārdu, kas tad beidzos no abu vecāku uzvārdiem. Tātad viņa uzvārds. Tajā brīdī, kad vecāki eh, šo dubulto uzvārdu gribēja savukārt Vācijā reģistrēt, tad viņi sastapās ar protestu, tāpēc ka Vācijā tā nevar būt. Vāc, bērnam var būt tikai viens uzvārds, nevis divi caur strīpiņu šīs grūtības, jāsaka, ir ļoti mulsinošas un problemātiskas iedzīvotājiem Eiropas kopienu tiesā, respektīvi tiesa vairāk, vairāk kārta centušies šos jautājumus risināt, sakot, ka, lūk, piemēram, varētu tādējādi rasties ļoti nopietnas grūtības gan par, par, personiskajā, gan profesionālajā dzīvē. Un tāpēc vajadzētu no šajā jautājumā novērst visa veida uh, šaubas un lai, tā, lai būtu skaidra katra cilvēka identitāte. Kādas tad ir grūtības, ar ko sastopamies? Nu, tas, protams, kā jau es teicu, lielākoties tāpēc, ka ir ļoti atšķirīgi tiesību akti dalību valstīs attiecībā uz uzvārdu. Turklāt šīs atšķirības lielākoties saistīts ar pašiem pamatnoteikumiem. Jau civiltiesību kodeksā šādas atšķirības parādās. Uh, pie, bērnam piedzimstot bērns atsevišķos gadījumos saņem tikai vienkāršu uzvārdu, vienu uzvārdu, bet tā tas vienmēr nav. Bet, nu, ir tāda gadījuma, ka tas ir, piemēram, vai nu tēva uzvārds, vai nu mātes uzvārds, tas var būt abu izvēlētais kopējais ģimenes uzvārds. Bet tad ir, piemēram, tādas valstis, kur šis bērna uzvārds var būt dubults, nu tā tad ar, ar svītriņu, un viens viena vecāku un otrs otru vecāku uzvārds. Nu, un tā kā, protams, vecākiem ir arī, zināmā mērā, kaut kāda autonomija, kā tad viņi tad mm, vēl šo bērnu saukt, tad viņi neredz to arī izvēlas. Nu, laulību gadījumā tas ir reizēm diezgan līdzīgi. Nu, piemēram, pret laulību gadījumos vai katrs patur laulībā savu uzvārdu, vai ir tad vienāds kopējs uzvārds, vai katrs savam uzvārdam var pievienot otras personas uzvārdu. Uh, jeb tiek izvēlēts tad kaut kāds kopējs cits uzvārds. Visas šīs atšķirības, protams, rada tālāk problēmas. Tas izriet no šiem abiem piemēriem, ko es teicu, bet ir, protams, vēl citas problēmas. Tiesību akti ļoti atšķiras privātiesību jomā dalību valstīs. Uzvārds galu galā ir personas īpašība, īpatnība, un mēs zinām, ka, piemēram, ļoti lielā daļā dalību valstu e, personas identitāte ir saistīta ar nacionālo mm, likumu, savukārt citās dalību valstīs. Tas lielākoties saistīts ar domicili, jeb mm, dzīvesvietas e, noteikumu. <clears throat> Gundin Pol lietā šīs eh, atšķirības ir ļoti manāmas, jo, piemēram, Dānijā eh, bērnam tika piešķirts vārds saskaņā ar Dānijas civiltiesību aktu, neņemot vērā to, ka Dānijas tiesība akts šajā gadījumā konfliktē ar, eh, ar Vāciju. Bet šie vecāki tobrīd dzīvoja Dānijā. Tāpat laikā arī Vācijas tiesai bija taisnība tāpēc, ka mm, viņi vēlējās pievērot Vācijas tiesību aktus, jo šeit parādījās, un šeit parādījās konflikts, kur tika paredzēts tikai viens uzvārds bērnam. Kā tad labot šīs problēmas, kā atrisināt šīs grūtības, ar ko sastopas Eiropas pilsoņi, tā lai viņiem nebūtu šāda grūtība tajā brīdī, kad viņi vēlas brīvi pārvietoties pa Eiropas Savienību? Pilnīgi noteikti nepieciešams Eiropas mēroga iejaukšanās attiecībā uz šiem uz tiesībām, kas saistīts ar uzvārdu. Te, protams, ir arī subsidiaritātes princips, bet uzvārds un tas veids, kādā veidā šis uzvārds tiek piešķirts, gal galā ir vēsturiski saistīts ar dažādām kultūras saknēm, ar ticību, ar reliģiju. Un, protams, saistīts arī šo dalību valstu daudzveidību, un beigu beigās tas atspoguļo nacionālo identitāti. Un tā tam arī būtu jābūt Tāpat laikā mm, dalību valstu um, brīva rīcība tomēr zināmā mērā arī ierobežot, tā kā to pateikusi Eiropas kopiena tiesa, jo viņiem ir nepieciešams nodrošināt to, ka nav nekāda veida diskriminācijas e, cilvēku privātajā dzīvē. Un nedrīkst iet tālāk par to. Ir nepieciešams rīkoties starptautisko privātiesību jomā šai gadījumā, un tieši šajā jomā varētu izstrādāt divus tiesību aktus Eiropas tiesību aktu sistēmā. Pirmām kārtām vainu tādu e, likuma konfliktu risinājuma likumu, kur, kuru rezultātā tad varētu runāt par to, ka vai, nu, vai arī, piemēram, likums, kas paredzētu, ka vārdu, uz vārdu piešķir bērnam, cilvēkam saskaņā ar vienotu likumdošanas sistēmu. Tātad tāda divi likumi, vai nu no otras puses, ka dalība valstīm savukārt tiek, pie, tiek eh, ņemta vērā šīs otras valsts uzvārdu piešķiršanas principi. ir jāizstrādā arī šie savstarpējās vārda, uzvārda atzīšanas noteikumi tādā gadījumā. Tā, kas, kas vēlāk, protams, arī no, būtu prasītu tomēr uh, tiesību aktu konflikta risināšanas tiesību aktu. Es domāju, ka šāda veida harmonizācijas priekšrocības tomēr būtu ļoti ierobežotas. Nu, kaut vai atgādināšu šo piemēru ar, jaut, ar uh, Francijas un Vācijas pāri. Tas, ka sieviete patur savu meitas uzvārdu saskaņā ar Francijas tiesību aktiem un ka viņa to savukārt zaudē, respektīvi viņai ir jāpārņem vīru uzvārds eh, saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem, tas šādā gadījumā pats par sevi nav šķērslis brīvai pārvietošanās eh, iespējai. Tas, kas gan traucē brīvu pārvietošanos, ir tas, ka šis vārds, kas Vācijā viņai ir piešķirts, netiks atzīts Francijā. Guntina Porlietā, piemēram, tā nebija tik daudz šī tiesību aktu atšķirības starp Dāniju un Vāciju, kas apgurcināja brīvu pārvietošanos, nē, bet gan atteikums no, atteikums no Vācijas varas iestādēm atzīt vārdu, kas tika likumīgā kārtā piešķirts bērnam Dānijā tā visa sākuma eh, kontekstā, es domāju, galvenais būtu nevis izveidot vienādu noteikumus, bet gan atzīšanas noteikumu. Un te nu gribu jums, kā piemēram, minēt Nīderlandes tiesību aktu, kas no 2011. gada ir iekļaut tādu pantu, kas ļoti skaidru un gaišu paredz uzvārdu atzīšanu. Nu, es esmu izstrādājis arī veselu dokumentu par šo jautājumu. Domāju, ka šī sadzīšanas pienākums būtu attiecināms e, gan uz uzvārda atzīšanu, gan arī uz uzvārda mājiņu, e, pamatojoties uz deklarāciju no attiecīgā partnera, e, tajā brīdī, kad notiek laulība, tiek mainīts civil status, vai pēc varas iestādes pieprasījuma. Ja šāds uzvārds tiks piešķirts Eiropas e, pilsonim trešā valstī, arī šis, tā, tā ir problēma jautājuma. Katrā ziņā tas gadījums, kad Eiropas pilsotim trešā valstī tiek piešķirts kāds uzvārds, arī šeit ir vajadzīga atzīšana dalību valstī. Un šai atzīšanai dalību valstī savukārt e, ir jātop ierakstītai e, šīs valsts reģistros, jo tieši tajā brīdī tas kļūst par tādu pastāvošu vārdu konkrēt, konkrētie dalībvalsts un Eiropas Savienībā kopumā. Nu, viens sarežģīts jautājums šai kontekstā, nu, un tas ir lūkāts, kā uzzināt, kā tādā gadījumā nu, konstatēt saikni starp valsti, kas ir piešķīrusi, piešķīrusi uzvārdu, un pilsoni pašu. Protams, par to varētu debatēt daudz un dikti, bet es neīvu šobrīd, vismaz no savas puses, neno, ne, neprasuši veidot šādu saikni. Es domāju, ka vārda atzīšana Eiropas Savienībā, nu, piet, tur pietiktu ar to, ka šis vārds vienkārši ir publiski atzīts. Jo, ja tiek uzstādīti papildus nosacījumi, tad tādā gadījumā varas iestādes, kuru ietvaros tad tiek piesaukt šis citā valstī piešķīts vārds, viņiem būtu jāveic kaut kāda veida pārbauda. Un ja šāda veida pārbauda un verifikācija nemitīgi būtu vajadzīga, tas, protams, beigu beigās tad aizskavētu visu šo uzvārdu atzīšanas procedūru un no, novest atkal pie tālākam problēmām ar brīvu pārvietošanos. Šāda veida regulējums, ja tiesību akts, domāju, ļoti būtiski papildinātu priekšlikumu, ko izstrādājas komisija 2016. gada 24. aprīlī un par ko tika spriešts šorīt. Un tādā veidā tiktu vienkāršot atsevišķu arī publisku dokumentu pieņemšanu, izdošanu Eiropas Savienībā, kas šobrīd nav iekļauta aptvērumā tieši šī iemesla dēļ, Un tādā veidā šis publisko dokumentu saturs varētu tikt apstiprināts arī mm, sastarpēji atzīts tajā brīdī, kad to izdod kāda cita dalībvalsts. E, paldies, un šķiet pāris sekundes man vēl pat palika pāri. Cī, profesor. Profesor, liels paldies. Liels paldies par šo prezentāciju. Ļoti interesanti tas bija nenoliedzami. Un jāsaka, es biju sākotnēji mazliet pārsteigta par šo tematu. Bet es saprotu, kāpēc tas ir aktuāli, vai kāds vērs uzdot jautājumu. Eh, Jā, lūdzu. Kranskungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, nu prezentācija bija ļoti interesanta, man tā tiešām ļoti patika. Un lasot dokumentu līdztekstu prezentācijai, es ieraudzīju, ka tur nav nekādu atsauču uz anglosākšu jurisdikcijām jo, piemēram, eh, eh, Skotijā eh, praksa ir tāda, ka sieviete var izvēlēties vai nu saglabāt savu uzvārdu vai izvēlēties vīra uzvārdu. Un tas uh, ir attiecams arī uz dokumentiem, piemēram, par īpašumu pārņemšanu tā tālāk. Un uh, parasti tiek rakstīts uh, šis alternatīvais uzvārds - kundze, tāda vai tāda. Bet uh, Vai jums ir eh, nu, kādas pārdomas eh, par parašu tiesību sistēmām, mm, eh, kur varbūt tomēr kaut kādas problēmas ar to arī ir saistītas? Varbūt jūs varētu padalīties ar mums. Nu, jāsaka, ka es neesmu īpaši pievērsus uzmanību paraštiesību valstīm savā rakstā, jo šajās valstīs faktiski problēma ar šīm lietām nav, jo viņas vienmēr visu pielāgo un nekad neviena vārda atzīšana netiek aizliegta. Mana pieredze, piemēram, darbojoties starptautiskajā civiltiesību uh, komitejā ir eh, saistīti tieši ar eh, problēmām, kas ir saistītas ar vārdu eh, un vārdu atzīšanu. Un Briti vienmēr sacīja, ka, nu, tās viss ir ļoti interesants tēmas, bet mums jau nav jēgas piedalīties visā šajā sanāksmēs, jo tās ir kontinentu problēmas. Jā, nu lūk, vismaz ir kādas lietas, kas eh, saistībā ar apvienoto karalisti ir ļoti vienkāršas. Nu jā, un ja es drīkstu, vēlos piemtināt sekojošo. Galu galā būtu jau lieliski, ja visas uh, dalība valstis būtu uh, tik dāsnas kā apvienotā uh, karalis raksta. Nu, ļoti jauki no jūsu puses, profesor Kungs, paldies. Nu, tāda maz eh, komplementa apmaiņa. Tagad. pārtraukums uz 10 minūtēm līdz 4.20, eh, tātad līdz 16.20, 16.20 atsāksim darbu. Thank you.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

Es atvainojos, nevēlos jūs pārtraukt, bet es vēlētos atsākt mūsu darbu, jo mums ir jāpabeidz pirms sešiem. Tātad, ja mēs vēlamies izmantot laiku liederīgi, tad iesaku atgriezties savās vietās un sākt mūsu trešo daļu šim semināram un došu vārdu profesoram Šetelam. Viņš ir ekonomikas tiesību profesors Briseles starptautisko attiecību augstskolā Kentas Universitātē Briselē. Vārds Šefel kungam, un es ceru, ka kāds arī jūs jau klausīsies. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Ja vajadzēs, kliekšu, varbūt tas palīdzēs. Liels paldies, ka devāt man vārdu, paldies, ka ielūdzāt mani uz šo semināru, priecājos būt jūsu vidū. Un tātad es runāšu par starptautiskām privātiesībām, kā regulēt arī instrumentu pasaules mēroga pārvaldībā. Tas ir samērā dīvaini, jo es neesmu starptautisko privātiesību eksperts. Bet tātad starptautiskās privātiesības ar to mēs saprotam to, ka pieaug privāto aktieru dominance šajā globālajā tirgū un arī tas, ka starptautiskās privātiesības ir svarīgas, lai atrisinātu konfliktus starp dažādām tiesību sistēmām vai arī regulētu šo te miedarbību starp dažādām tiesību sistēmām. Un savā dokumentā es runāju par diviem privātās pārvaldības režīmiem. Tātad Pirmkārt, par starptautiskajiem standartiem, par kvalitāti un drošumu, un otrs režīms ir par investīciju līgumu arbitrāžu. Un, protams, savām šīm lietām ir ļoti nopietna ietekme uz globālo ekonomiku, un ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu šāds regulatīvs instruments. Un daudz kas tiek atrunāts dažādos nolīgumos, piemēram, Pasaules tirzniecības organizācijas nolīguma TDT saista dalība valstis ar konkrētām apņemšanām. Piemēram, divpusēji investīcija nolīgumi ļauj šiem investoriem vēsties dažādās arbitrāžas tiesās, lai aizstāvētu savas investīcijas un tam līdzīgi. Un abos gadījumos starptautiskās tiesības savā ziņā tiek privatizētas. Un rodas daudz dažādu jautājumu par kolīziju normām un arī par dažādu tiesību sistēmu un režīmu, tiesisko režīmu mīja darbību. Tātad pirmkārt tas, ko vēlos apgalvot, ir tas, ka leģitīma un funkcionējoša globālā pārvaldība izriet tieši no šādām starptautiskām privātiesībām, un jebkurā gadījumā tas mums ir jāaizsargā no jebkādas politiskās iejaukšanās. Starptautisko privātiesību tiesībām kā disciplīnai ir ļoti svarīga loma, lai tiešām regulētu šo miedarbību starp dažādām tiesiskajām sistēmām. Pirmkārt, starptautiskie standarti. Liela daļa dažādu standartu vīdes, grāmatvedības un tam līdzīgi. Tos izstrādā privātas asociācijas un privāti spēlētāji. Un ir šīs te pamatprasības standartu izstrādē, ir dažādas rokas grāmatas, tās ir ļoti apjomīgas par iekšējām administratīvām procedūrām, Un, protams, tas viss ir saistīts ar juridisku savstarpēju atzīšanu. Bet pat ja šīs sistēmas ir ļoti leģitīmas, tās netiek uzskatītas par likumu, tā nav likuma spēka. Bieži vien notiek viena vai divi lietas, tātad standartu izstrādes process pēc tam rezultējas kaut kādos tiesību aktos, piemēram, tas ir tā Eiropas Savienībā, uh, kur, teiksim, piemēram, Eiropas komisija apstiprina startautiskos grāmatvedības standartus, vai arī otrs gadījums, kad šie standarti vienkārši kļūst par faktu, par juridisku faktu, ko visiem ir jāievēro. Pasaules tirzniecības organizācijā kādā brīdī Eiropas Savienība tika iesūdzēta par to, ka Eiropas Savienība nebalsta savu regulējumu uz konkrēto standartu par sardīnēm. Un Eiropas Savienība toreiz teica, ka tas netiek uzskatīts par starptautisku standartu Pasaules tirdzniecības organizācijas vajadzībām, jo tas nebalstās uz konsensa principu. Un jāsaka, ka standarts toreiz tika apstiprināts kādā piekdienas pēcpusdienā, ļoti daudzi nemaz nebija klāt, bet standarts tika apstiprināts un kļuva par juridiski saistošu. Un tātad startautisks standarts ir standarts, ko ir apstiprinājis kāda startautiska organizācija. Punkts. Un patiesībā process, kādā veidā šis standarts tika apstiprināts, nevienu vairs neinteresē jā, Pasaules tirsniecības organizācija un arī Eiropas Savienība apzinājās ļoti labi šo problēmu, bet tomēr tas netika ņemts vērā, jo katra startautiskā organizācija var izstrādāt sev iekšējo procedūru, kā tā apstiprina šos standartus. Teiksim, arī TDT neprasa konsensu, vienprātību, lai apstiprinātu kādu standartu, un tas nenozīmē to, tomēr, ka šādai vienprātībai nevajadzētu būt. Teiksim, tas, ka ne jau mēs izlemsim to, būt vai nebūt vienprātībai pieņemot standartus. Tagad bija otrs gadījums par tunci starp Meksiku un ASV, un tur tika pieņemts tieši pretējs nolēmums, kur tika pateikts, ka ir jāatbilst zināmiem, zināmām prasībām arī šiem te startautiskajiem standartiem, proti tiem ir jābūt pieņemtiem balstoties uz vienprātību. Un tāpat ir jāvērtē arī šie te tālākie lēmumi saistībā, piemēram, ar Vīnes konvenciju šajā gadījumā. Tagad Pasaules tirsniecības organizācijas likumdošana būtībā deleģē šos te standartu izstrādāšanas kompetenci dažādām startautiskām organizācijām, un tagad viņām tiek prasīts arī pierādīt konkrētu kompetenci. Un tas, protams, ir solis uz priekšu. Un tālāk par investīciju aizsardzības arbitrāciju. Protams, ka ļoti strauji aug dažādas šie te darījumi, arī starptautiskā tirsniecība aizvien pieņems apmēros. Tas, kas nav īsti skaidrs šobrīd, ir par šiem investīciju nolīgumiem un ka tur šī te strīdus izskatīšana vēl aiz pieņemās spēkā. Tātad 90. gados mēs piedzīvojām ļoti lielu, būtībā eksploziju šiem te divpusējiem investīciju nolīgumiem. To skaits ir milzīgs. Un šobrīd ir šīs šķīraitiesas, bet tās balstās uz starptautiskām privātiesībām un tām ir jāievēro šīs te autonomijas princips un tam līdzīgi, kas nevienmēr ir vienāds ar komerc tiesībām. Tāpat arī šie te investīcija nolīgumi tiek uzskatīti par publisko tiesību objektiem. Es nerunāšu šeit par šo te arbitrāžas režīmu, bet viens aspekts, par kuru es vēlos runāt, ir šī te miedarbība starp dažādām tiesību sistēmām. Šie te investīcija nolīgumi parasti atbilst diviem standartiem - nediskriminācijas standartam un absolūtajam standartam, ka ir jāparāds kompensācija un vienlīdzīga attieksme. Un attiecībā šo pēdējo standartu tradicionāli bija šaubas. Un ļoti bieži šis otrais standarts tika ievērots tikai tajā gadījumā, ja tiktu nopietni pārkāptas šīs te investoru pamattiesības. Tajā pašā laikā šobrīd valstīm tiek prasīts garantēt stabilu uzņēmē darbības vidi, un tas noved pie situācijām, kur ļoti bieži šīs valstis, kurās ir izdarītas investīcijas, viņām ir jāaizsargā šie investori. Un savukārt vietējie investori netiek aizsargāti tieši tādā pašā apmērā. Un būtībā šīs valsts tiesību normas ir jāpiemēro citu valstu valsts piedarīgajiem. Tiesas ļoti bieži tādā gadījumā ir uztraukušās arī par šo te dalību politiskajos procesos. Un jāsaka, ka prakse ir ļoti dažāda, izskatot šīs lietas. Tāpat jāsaka, ka šeit saduras valsts intereses izstrādāt likumdošanu un, protams, arī katras privātpersonas intereses un tiesības aizsargāt savu īpašumu. Tāpat šīs tiesvedības ir ārkārtīgi dārgas, tas ir saistīts ar lielām izmaksām un tribunāliem šīm te šķīrēju tiesām ir bieži vien jāskaidro, kādēļ tās ir pieņēmušas tādu vai citādu nolēmumu. Un ir bijuši arī lietas, kas ir izskatīts Eiropas Savienības tiesā, kur investīciju šai te arbitrāžas tiesai ir bijis jāpaskaidro, kādēļ tās ir, teiksim, aizsargājušas šos te investorus vairāk nekā to prasa likums. Bija konkrēts gadījums, starp Krieviju un vienu no investoriem. Un tas viss bija saistīts ar to, ka ir ļoti daudz valstis, kas tieši aicina un stimulē ārzemju investīcijas savā valstī. Un jautājums ir vienmēr par interpretāciju, cik lielā mērā šādas investīcijas ir aizsargātas. Jāsaka, ka arī tiesas spriedumi šādās lietās ir patiesi ļoti atšķirīgi un ļoti bieži aizsardzība ir daudz augstāka nekā to prasa starptautiskās civiltiesības un tam līdzīgi. Un tas, protams, rada daudz dažādus jautājumus. Priekšsēdētāji iejaucas un lūdz runātāju beigt savu runu. Un tātad ļoti bieži konkrētai valstī ir lielas problēmas aizsargāt šīs te investīcijas, kas ir veiktas tās valstī. Un mans secinājums ir tāds, šobrīd šīs šķīrēja tiesas jebkurā gadījumā ir jānošķir no jebkādas politiskas ietekmes, un šādi spriedumi ir jāizpilda autono, automātiski. Paldies! Paldies, Šepelkungs. Nu, tagad es vēlētu vēlētos sveikt mūsu vidū Pablo Kortes eh, kungu no Lesters universitātes, kas runās par mazapjomu prasību procedūru. Liels paldies, priekšstādātājs kundze. Jā, man tā ir liela privilēģija būt šeit un uzstāties eh, šīs parlamentārās komitejas priekšā un eh, iepazīstināt jūs ar komisijas priekšlikumu un pētījumu Eiropas eh, mazapmēra prasība procedūra ir izvēles procedūra, eh, lai izskatītu nelielu apjomu prasības līdz 2000 eiro. Tā ir eh, atvieglota procedūra, un tikai ārkārtas atsevišķos gadījumos tiesnesis var pieprasīt eh, tiesas, eh, izskatīt lietu tiesā. Eh, diemžēl to piemēro biežāk nekā mēs vēlētos. Šeit pusēm nav jābūt pārstāvētām tiesiski, taču mēs praksē redzam, ka tomēr ir šie te juridiskie pārstāvi pusēm ļoti bieži. Bet priekšrocība ir tāda, ka tas galīgajā rezultātā tiesnes var pieņemt eh, lēmumu neizmantot eksekvatūru, eh, respektīvi pieņemt lēmumu par īstenojamību, par piemērojamību. Eh, tātad tiek piemērotas nacionālās procedūras, mm, lai risinātu pārobežu gadījumus, bet, mm, diemžēl, šī iespēja netiek bieži izmantot. Apmēram simts eh, lietu uh, vienā valstī, nu, gadā kopumā apmēram uh, eh, 300 lietas. Un komisija ir uh, veikusi pētījumi, lai er, pētītu šīs problēmas, kāpēc, piemēram, procedūra tik rēts tiek izmantot. Uh, galvenie šķēršļi informācijas trūkums pirmkārt, kā e, patērētāja centra pētījums rāda, tikai 1% Eiropiešu pārzina, ka šāda procedūra ir, un kas e, ir vēl mulsinošāk, 53% e, tiesnešu un tiesu darbinieku arī nezin, ka šāda procedūra ir. Un tie, kas pat zina, ka tāda procedūra teorētiski pastāv, nezina detalizēt par to neko. Un gal galā eh, reizēm arī tiek neproporcionālas izmaksas uzlikts šādu lietu izskatīšām, un eh, ir atšķirības arī eh, tiesu mm, maksājumu noteikšanā. Un nevar īsti skaidrs analīzes par to, kuram tad vajadzētu būt ieguvējiem no šīm procedūrām. Sākotnēji mm, bija paredzēts, ka tie būs patērētāji, Eiropas pilsoņi, gan privātpersonas, gan uzņēmumi, bet iznāk, ka tikai ļoti augstu izglītoti un zinoši uzņēmēji zina par to, ka vispār šāda lieta pastāv, un, lai beigtais pētījums rāda, ka uh, īstenošana nav problēma. Īstenošana tiek realizēta izmantojot dalībvalsts procedūru. Bet patērētāji, ja viņi to izmantos, viņi sastapsies ar grūtībām, jo viņi, piemēram, lielākā daļa gadījumu iesniedz prasījumu uh, savas dalībvalsts tiesā, bet uh, īstenošana ir jāveic citā dalībvalstī, saskaņā ar citu, uh, citu likumdošanu citā valodā, un līdz ar to patērētāji centri nemaz neiesaka šo procedūru izmantot, jo viņu prāt patērētājiem lielākās grūtības rāda uh, tieši um, sprieduma realizēšana. Un tāpēc komisija nākusi uh, klajā ar virkni priekšlikumu, kas tik publicēti 13. gada novembrī. Jo eh, pirmkārt tiek ieteikts veikt pasākums, kas veicinātu īstenošanu, eh, gro, grozot maksāšanas rīkojumu. Jā, piemēram, respondents. Uh, ir pret to, tad var piemērot mazapmēra prasību. E, bija ierosinājums arī palielināt e, šo te summu no 2000 uz 10 tūkstošiem, jo pētījumi rāda, ka, ja jūs iesniedz prasību par 5000 eiro, tad faktiski tas jau ir ļoti tuvu uh, tiesvedības izmaksām. Ties ir ieteikts arī paplašināt uh, definīciju tam, kas ir uh, pārobežu uh, prasība, tālāk elektronisko līdzekļu izmantošana, piemēram, arī uzklausīšanas uh, procedūru veikšanai. Un ņemot vēro, ka uh, šo procedūru var, uh, tā ir pieejama tiesās uh, praktiski visās dalībvalstīs, bet ir saistīta ar diezgan lielām izmaksām. Uh, būtu daudz izmaksu efektīvāk, ja tikai viena e, tiesa, izmantojot tehnoloģijas un administrētu šādu veidu lietas, e, līdz ar to izmantojot e, savā labā mēroga ekonomiku. Un mm, komisija iesaka arī ierobežot um, tiesas izdevums uh, ar 10% no prasības apmora, bet šis varētu būt diezgan pretrunīgs jautājums, jo varbūt, eh, ka, piemēram, eh, augstākajā, tā teikt, galā tas būtu par augstu, jo no nu, 10 tūkstošiem 10% ir pietiekoši liela summa. Mm, tātad eh, vajadzētu tai būt kaut kādai regresīvai summai, tātad pēc 2000 eiro tā varētu samazināties uz 5%. Komisija ieteikusi arī to, ka tūkojums jāprobežo uh, eh, tikai ar pašu uh, spriedumu, ar nolēmumu tekstu, nevis visu pilna uh, veidlapa. Informācijas pienākums dalību valstīm. Nu, tur komisija īsti nepaskaidroja, vai palīdzība mm, būtu jāsniedz personai, kas vēlas īstenot uh, vēlas izskatīt eh, prasību citas valsts tiesā, jo tā arī ir kompetenties, bet priešlikums ir tāds, ka ja puses izsaka vēlmi rast eh, noregulējumu, tad ir jāorganizē mm, tiesas noklausīšanās un tā tālāk, bet eh, varētu teikt, ka vairumu ieteikumu no komisijas puses varētu atbalstīt, bet tie būtu vēl jāpapildina. Pirmkārt, eh, lai atvieglotu un veicinātu īstenošanu, izpildi. Lai ne tikai sniedzot informāciju par to, kurš, eh, kura iestāde, kurš websites, lūk, par to nodarbojas, bet jāceras, ka ļoti bieži eh, tas ir citā valodā, tā kā vajadzētu atrast veidu, lai sniegtu juridisko palīdzību Nu, varbūt, eh, ka tā, piemēram, ir kaut kāda izmaksa, eh, kas pēc tam ir atgūstama no pusēm, kurām šāda palīdzība ir nepieciešama. Mana otra būtiskākā rekomendācija būtu tāda, mm, ka būtu jāmaina situācija ar informētību par mazas apmēra prasību procedūru. Tātad tieši e, informēšana ir svarīga, bet ja šī procedūra izrādīsies efektīva, e, tad tā varētu būt tā tāds e, vidusceļš starp izskatīšanu, prasības izskatīšanu pilnā tiesa procesā un šādu mazapmēru prasību izskatīšanu. Un šeit varētu izmantot uh, interneta platformu, kas nodarbojas ar strīdiem e-komercijas, e-tirzniecības e jomā. Uh, Un eh, kas pēc tam izlēma, ja, tie, piemēram, attiecīgā procedūra nav atrisinām uh, eh, maz apmēra prasību procedūras ietvaros, tad uh, nodot lietu tālāk tiesē. Un ir jāizvirza prasība, uh, vai Un e, tālāk ir jājautā e, pusēm, ko tās pašas vēlas, vai tās vēlas izmantot e, ma mazapmēra prasību procedūru vai mediācijas procedūru. Un parasti ir šķīrētiesnieks, kas runā ar pusēm, nu, piemēram, kā tas notiek pa telefonu, viens zvan no tiesas saka, Nu, jums tur ir noteikta lieta, ka tiesnesis skatīs to tādā un tādā datumā, vai jūs gribat atrisināt šo strīdu pirms sāks tiesas process, un parasti arī vienošanās tiek panākt, un noregulējums tiek panākt. Un uh, jāsaka, ka pārobežu gadījumiem pagaidām šī schēma nav pieejama, tāpēc vajadzētu varbūt šos procesus atvērt arī pārobežu gadījumiem Uh, strīdu risināšanai. Eiropas patērētāja centri varētu uh, sniegt uh, evriju schēmām kaut kādus uh, atbalstu nacionālajām uh, uh, sistēmām, varbūt risinot valodu un kultojumu jautājumu. Un priekšsēdētāja lūdzu runātāji tā tad arī nonāk pie secinājumiem. Nu, es vēlētos uzsvērt, ka mēs visi zinām, ka evila mediācija nav nekāda panacēja, tā ir uh, ātrāka un eh, lietotāji to, uh, tam dod, tai dod trešo salīdzinājumā ar tī izskatīšanu tiesā. Uh, Un eh, iekšējā tirgus eh, dalībnieki tai dod eh, priekšroku. Lies paldies! Tālāk došu vārdim kolēģei Lidijai Geringarai de Odenbergai. Viņa ir vicepriekšādātāja šai komitejai un arī referenta pie mazajām prasībām. Viņa tad uzsāks debatas, lūdzu. Liels paldies, Medija! Turpināšu pati savā dzimtajā valodā, poļu valodā, jo arī visi dokumenti man sagatavot šai valodā, pat lai kāds ar nebūtu. Vispirms vēl gribēju patiešām no sirds pateikties par šiem ievadvārdiem. Ļoti interesanti bija jūsos klausīties, un nu turpināšu ar savām piezīmēm. Pēc tam ceru, ka būs arī tādas auglīgas diskusijas. Un tātad. Począwszy od nazwy e, tej regulacji. Jā, es vēlos sākt ar šīs regulas nosaukumu. Vai vajadzētu izmantot šo jēdzienu, šo nosaukumu maza apmēra prasības? Jo katrā valstī ar to tiek saprasts kaut kas cits, kas vienā valstī ir maza apmēra prasība, citā valstī jau ir pietiekami nopietna apmēra prasība. Svarīgākais, protams, ir, lai šis tiesību instruments darbotos. Mēs uzskatām, ka tās ir visas prasības līdz 10 tūkstošiem eiro. Mēs nevēlamies teikt, ka tā ir maza apmēra prasība. Teiksim, Lietuvā vai Bulgārijā, teiksim, 1000 eiro prasība jau ir ļoti liela prasība salīdzinot, teiksim, ar Lietuvas un Bulgārijas vidējo izpēļņu un tam līdzīgi. Tātad mēs jūrī komitejā, juridiskajā komitejā esam visi viensprāts, ka šim instrumentam ir jādarbojas vēl labāk un ka ir jāveicina tā pielietošana ne tikai patērētāju vidū, bet arī tiesnešu vidū. Es nevēlos analizēt komisijas jauno priekšlikumu, bet vēlos pieskarties dažiem aspektiem, kas varētu sarežģīt vēl vairāk patērētāju dzīvi. Teiksim, tiesas nodevas jūs nevarat samaksāt ar kredītkarti. Šis tiesas izdevumu, tiesas nodevu samaksāšana notiek pašā tiesas ēkā ir svarīgi, lai tiesas nodevas būtu ļoti niecīgas, lai patērētājiem vispār būtu interese iesniegt šādu maza apmēra prasību. Tas, ka šādas maza apmēra prasības Eiropas tirgū varētu kļūt masveidīgas, ir novedušas pie tā, ka attieksme pret patērētājiem ir diezgan slikta. Un tagad aicināšu jūs izteikties debatēs. Bardzo proszę, mój kolega, pan Buda. Pan Budaskungs, lūdzu, Budaskungs. Da, mulțumesc foarte mult. Apreciez eu. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es ļoti augstu vērtēju visu to, ko es dzirdēju no profesora kunga, es arī augstu vērtēju jauno komisijas priekšlikumu, bet tajā pašā laikā es uzskatu, ka mums būtu vairāk jāiedziļinās šīs procedūras tvērumā, darbības jomā. Sākotnēji mēs paredzējām, ka maza apmēra prasības būs līdz 2000 eiro. Tagad komisijas jaunais priekšlikums ir 10 000 eiro. Vēlos teikt, ka manā tautas partijas politiskajā grupā mēs jau esam izlēmuši, ka mēs gribētu dalīt fiziskām personām maza apmēra prasību būt 2000 eiro, juridiskām personām, proti mazajiem vidējiem uzņēmumiem, tie varētu būt arī 10 tūkstoši eiro. Jāsaka, šī procedūra ir ļoti svarīga. Viņu varētu ļoti vienkārši lietot patērētāji, tajā pašā laikā mums ir jādomā arī par profilaksi, kā novērst šādas maza apmēra prasības. Teiksim, ja pēc iespējas lielāks patērētāju un arī tiesnešu loks zinātu, ka ir šāds instruments, ir šāda procedūra, iespējams, ka cilvēki, lai nebūtu ilgstoši jātiesājas, mēģinātu tiešām atrisināt eh, domstarpības un vienoties ārpus tiesas. Runājot par šiem te diviem tūkstošiem vai, teiksim, pieciem tūkstošiem vai desmit tūkstošiem, tas ir viens svarīgs aspekts. Par to mums būs nākotnē jāvienojas. Tajā pašā laikā es aicinātu komisiju un padome domāt arī par vēl vienu aspektu, proti būtu jāparedz iespēja ka to pašu varētu piemērot arī attiecībā uz darba tiesībām. Teiksim, ja mēs runājam par individuālu darba līgumu, tātad es nedomāju šeit kompensācijas vai algu, bet ja mēs runājam par individuālu darba līgumu, tādā gadījumā varētu izmantot arī šo Eiropas procedūru maza apmēra prasībā. Mēs redzam, ka ir daudz pilsoņi, kas ir pārcēlušies dzīvot uz citu valsti, strādā tur, viņiem ir noslēgts šis individuālais darba līgums, un pēc tam šis darbinieks tiek atlaists un alga netiek izmaksāta. Jāsaka, ka šādiem cilvēkiem parasti nav naudas, lai samaksātu par tiesvedības uzsākšanu, viņi ļoti bieži atgriežas savā dzimtenē, tā arī nekad nesaņēmuši šo algu. Mēs vēlētos, lai būtu iespēja, ka šie cilvēki, atgriežoties savā dzimtenē, varētu savā dzimtenē iesniegt maza apmēra prasību pret konkrēto firmu. Jo šobrīd šie cilvēki var kaut ko pasākt tikai tad, ja konkrētai firmai ir filiāle. Uh, šī cilvēka, apkrāptā cilvēka dzimtenē. Tātad es aicinātu domāt arī par šādu iespēju. Runājot par nodevām, es nedomāju, ka, teiksim, mazajiem vidējiem uzņēmumiem būtu jāmaksā ļoti augstas nodevas. Un es uzskatu, ka ir iespējams šīs tiesas nodevas samaksāt arī ar pārskaitījumu, lai nav tiešām tas jādara tieši tiesas ēkā. Jūs varētu aiziet arī uz banku, izdarīt šo maksājumu un saņemt maksājumu apstiprinājumu un nosūtīt to, teiksim, uz tiesu pa pastu. Bet, jebkurā gadījumā vēlos teikt, ka šī procedūra ir noteikti svarīgs instruments. Paldies! Bardzo dziękuję. Lielas paldies. Vai, Va, vai vēl kāds vēlas izteikties? No, nu, nie, nie widzę wielu. Nē, šķiet, neviens nevēlas apspriest. Es vēlos teikt, pasāstīt jūs par to, kā turpināsies darbs pie šī dokumenta. Nākamajā nedēļā tiks sagatavots kompromisa priekšlikums par iesniegtajiem grozījumiem un domāju, ka uz nākamo sanāksmi martā mēs balsosim par iesniegtajiem grozījumiem saistībā ar maza apmēra prasībām. Un tad mums būs juridiskās komitejas mandāts sarunām ar komisiju un padomi. Mēs daļēji jau esam iepazinušies ar padomes nostāju attiecībā uz parlamenta iesniegtajiem grozījumiem. Mēs, protams, zinām arī, kāds ir komisijas priekšlikums un viedoklis. Un mēs ceram, ka vēl Latvijas prezidentūras laikā uh, būs iespējams panākt vienošanos un apstiprināt šo Eiropas procedūru maz apmēra prasībā, lai to var izmantot mūsu patērētāji, fiziskās personas un maziem vidējiem uzņēmumi. Paldies! Yes. You have the floor. Thank you. Lūdzu, jums vārds. Priekšsādātāji, paldies. Pavisam varbūt īsi gribu pievērsties dzirdētajiem komentāriem. Nesen norisinājās diskusijas par to, vai vajadzētu atšķirīgus finanšu sliekšņus individiem un juridiskām personām. Bet es domāju, ka mums šeit jāatminas, ka alternatīva Eiropas mazo prasību procedūrai ir iekšējais valsts process, kur tad uh, pusēm ir jādodas kaut kur, jāpeklē mutiskas uzklausīšanas, un līdz ar to nav nekādas uh, loģikas šādā veidā arī izsināt jautājumus. Atsevišķās dalībvalstīs, jā, 5000 eiro acīm vai vairāk par to nav īpaši liela summa, bet, bet tas neattaisno to, ka tiek izmantota iekšējā daudz sarežģītākā procedūra. Uh, kur nepieciešams, lai puses pārvietotos, lūk, uz eh, tiesu, lai piedalītos attiecīgajā tiesas procesā. Nu, tas ir viens jautājums, ko gribēju uzsvērt. Un otrs, pavisam īsi, ir tāds, ka, protams, ļoti svarīgi, lai maksājums var veikt arī distancē. Nu, piemēram, tiešsaistē, izmantojot kredītkarti, bet, bet daudz mazākas izmaksas būtu tad, ja tas varētu notikt centralizēti. Uh, katrā dalību valstī. Nu, tādas praktiskas nianses varbūt, par ko dalībvalstīm tad pašām būs arī jālem. Bet es domāju, ka tas pilnīgi noteikti ir jāņem vērā. Liels paldies! Ja neviena cita nav, tad varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Te aicināšu profesoru De Palo Viņš ir no ADR centra un liks mums liekšā savu prezentāciju. Liels paldies priekšādātāju, labu pēcpusdienu visiem! Liels paldies organizatoriem par šo uzaicinājumu runāt par ES mediācijas direktīvu civilizlietās un e, tam līdzīgi komerclietas. Strīdus nekad nav bijis ātri vai lēti risināt tiesās Ehm, vienmēr redzam šo te mm, bildi mūsu priekšā, kur sūdzētājs un otra puse tad strīdas par kādu govi un tikumēru jurists šo govi slauc. Nu, protams, gos otrā pusē droši vien notiek tieši tas pats, bet ko tad es ar to gribu pateikt, ka tiesu, tiesvedība vienmēr traucē tautsēmniecībā un rada būtisku šķēsli pilnīgi dar, labi darbojušamies vienotajiem tirgu mēs e, patērētājiem. Bet vēl vairāk tiesvedība turklāt trauc, e, e, nosusina arī fiskālos budžetus, jo jātērē valsts līdzekļi tajā brīdī, kad, piemēram, valdībām jādarbojas tiesvedību jomā. Kā jau man kolēģi teica, arbitrāžā ir vairākas priekšrocības, un jau 90. gadu beigās ES sāka veicināt alternatīvu strīdu risināšanas mehānismu izmantošanu. Tātad arbitrāža tīpaši šajos gadījumos E, nu, abas puses cenšas nonākt pie vienošanās ar tādu vidutāju palīdzību, kas palīdz tiem rast risinājumus, neizdarot tāpat laikā nekādus lēmumus viņa vietā. Tas ir daudz lētāk un ātrāk nekā tiesvedība. Ir arī citas priekšrocības pašnoteikšanās, kontroli pār rezultātu un attiecību saglabāšanu, lai veicinātu šādu arbitrāžu. Cita starpā ES direktīva 52 no 2008. gada paredz noteikumos, ka jāgarantē kvalitāti, jāaizsargā konfidencialitāte un jādod pilnvars tiesnešiem Eh, lai tie ļauj pusēm nodarboties ar arbitrāžu, un tāpat laikā līgumiem jābūt īstenojumiem. Tajā pašlaikā, neskatoties šeit ļoti veicinu, neskatoties šo veicinošo vidi, septiņas gadus pēc direktīvas pieņemšanas, mm, pētījumu, ko veicis, veikus jūri komiteja un arī Eiropas padoma liecina, ka arbitrāžu joprojām izmanto tikai 0,05% visu lietu 27 ES dalību valstīs kopā vairākam mazāk kā 100 tūkstošu arbitrāžas procesu, salīdzinoši ar 20 miljoniem civilu lietu, kas tiek iesniegts tiesās katru gadu Eiropas Savienībā. Nu, pilnīgi skaidrs, ka līdzsvarotas attiecības starp arbitrāžu un tiesvedību e, nav nodrošināta tā, kā tas tiek prasīts, tāpat laikā direktīvas pirmajā pantā. Šis arbitrāžs paradoks, respektīvi, ir nozīmē arī būtiskas ekonomiskas zaudējumus, jo pētījums pilnīgi noteikti bieži ieros e, paredz, ka ar arbitrāžu varētu ietaupīt vienkārši miljardiem eiro katru gadu, pat tad, ja tikai 50% no arbitrāžas beigtos ar vienošanos. Es domāju, ka parlamentam nevajadzētu vairs Eh, pieļaut šādu veidu risuāciju, jo pirms pieciem gadiem Eiropas kopiena tiesa nāca klajā ar ļoti skaidrām pamatnostādēm par to, kā īstenot šo arbitrāžu. Alasīnī gadījumā Eiropas kopienu tiesa rakstīja, ka alternatīvas strīdus risināšana process, ja tas nav arī obligāts, tomēr nav efektīvs un tiesa prasīja, lai arbitrāža tās man obligātajā kārtā būtu tad nevis saiz, nebūtu, būtu nesaistoša, neizraisītu kavēšanos, un e, būtu par brīvu vai ļoti, ar ļoti zemām izmaksām. E, pad, arbitrāžu varētu padarīt par obligātu pirms tiesvedības, to pieļauj direktīva, bet neviena dalībās to nav izmantojusi. Laba pārvaldība savukārt nozīmē, ka jādod kaut kāda priekšroka labai uzvedībai, lai cilvēki to varētu saprast. Un tieši tāpēc mums taču ir likumi, kur, piemēram, tiek likts eh, eh, motociklistiem vilkt ķiveres, vai, piemēram, eh, tāpēc mums ir arī drošības jūtas automašīnās un tā tālāk. Mēs zinām, ka šāda veida paradumi ir vajadzīgi, tie ir racionāli un liederīgi sabiedrībā, bet mēs arī zinām, ka pat labākajos gadījumos drošas braukšanas um, kultūra tomēr nevar piespiest iedzīvotāju šīs ķiveres valkāt. Nu, ko tad darīt ar, eh, nu, un ko tad darīt ar tiem, kas ne, nevākā šīs ķivers? Nu, tā tad. Nu, fakts ir tāds, ka mums tiešām nav jāpadara pilnībā obligāta šī arbitrāža. Es domāju, pat ir krietni labāk iestrādāt arbitrāžas soļus jau pašā tiesvedības procesā, piedāvājot abām pusēm iespēju, piemēram, arī atteikties no tāpēc no tiesvedības. Nu, ļaujiet man izskaidrot, kā tas varētu darboties. Pirmām kārtām šis opt-out mehānisms e, ir ļoti labi ilustrēts pētījumā, tādā izšķirīgi svarīgā pētījumā par politikām attiecībā uz organu ziedošanu ar mērķi glābt e, pacientu dzīvību, tad, tad kad tiem vajadzīgi transporta divu pētnieku konkurence teikt, kāpēc divās līdzīgās Eiropas valstīs ir ļoti atšķirīga, e, atšķirīga tie, e, īpatsvars cilvēkiem, kas ir gatavi ziedot savus orgānus pēc nāms. Nu, piemēram, mm, austrieši apmēram 100% ir gatavi ziedot orgānus, bet Vācijā tikai 12% ir gatavi to darīt. Kāds tam skaidrojums? Tas, ka piete, tas kāda ir pieteikšanās, piemēram, uz. Uh, uh, tiesībām, uzbraukšanas tiesībām. Jo, piemēram, valstīs, kas, kas vēlējās, kur, kur ir liela augsta vēlēšanās ziedot orgānus, cilvēkiem vienkārši lūdzu parakstīties. Savukārt tur, kur nebija šāda vēlme, jautājums bija formulēts otrādi, vai viņi nepiekrīt, ja ziedot savus orgānus. Un ja jautājumu apgriež otrādi, tad um, atbalsts ir krietni lielāks. Optīna sistēmā arbitrāžu tik E, regulētu un tik, tiktu pat mudināt, bet tomēr cits gadījumā puses varētu joprojām izvēlēties vai nu sākt arbitrāžu vai vērsties tiesā 27 dalībvalstīs. Šobrīd ir optin modelis. 2014. gadā katra no šīm dalībvalstīm īstenoja mazāk kā 10 tūkstošu arbitrāžas lietu. 19 šajās valstīs bija mazāk par 2 tūkstošiem šādu lietu. Itālija ir vienīgā e, valsts, kur ir opt-out sistēma, un apmēram 150 tūkstoši arbitrāžas gadījumu pagājušajā gadā tika īstenoti. Tā, tas tā arī darbojas. Puses, it, pusēm Itālijā atsevišķos gadījumos, gan tikai atsevišķos gadījumos, ir jāapmeklē tikai sākotnējā tikšanās ar arbitru, e, četr, tas maksā 40 eiro, un pirms pēc tam tikai viņi var nokļūt pie tiesneša. Pēc sākotnējās diskusijas par iespēju atrisināt konkrēto lietu ar arbitrāžu palīdzību katra puse var attēlēt atteikties no šādas iespējas un tā vietā vērsties tiesā. Neko vairāk eh, arbitram arī nemaksājot vai nekādā veidā neskaņojot, nes, nesastopoties ar kaut kādām negatīvām sekām. Bet tikai tad, ja abas puses nolem turpināt arbitrāžu, tad tām nāks maksāt pilnu cenu, kas ir ļoti interesanti, ka atsevišķus 8, ka 18 gadus Itālijā arī bija opt-in sistēma attiecībā uz arbitrāžu. Tā rezultātā bija ļoti maz šādu, gadu, šādu gadījumu gadā. Eh, lietu skaits pieaug 2012. gadā, tad, kad arbitrāžas eh, noteikums kļuva obligāts 2013. gadā. Valsts pagāja uz nelielu brīdi atgriezās pie optīna sistēmas un atkal šo lietu skaits samazinājās. Arbitrāžu tāpat laikā atkal pieauga skaitos 2014. gadā, kad tika ieviests opt-out variants, nevis obligātā arbitrāža. Optauta arbitrāža pretēji obligātajai nonāca pie daudz vairāk arbitrāžas lietām, bet arī pie augstāka e, panākuma rezultāta 49% salīdzinot ar 43%. Ir tādi, kas saka, ka puses maksā tiesu izdevumus, lai tad nonāktu šai tiesā un būtu tur uz vietas. Un tāpēc prasīt viņiem tikpat daudz līdzekļus par arbitrāžu būtu par daudz. Mēs tomēr sakam, ka tas ir par 70% nepareizi, jo vidēji es eh, tiesās eh, nonākošie sadz tikai 30% no kopējām izmaksām civilu tiesību sistēmā un pārējo maksā citas puses pārsvarā, to samaksā šo 70% samaksā nodokļu maksātāji un viņiem tāpēc, es domāju, būtu tiesības prasīt, lai vismaz šie tie, tiesā, šie tiesā iesaistītie tomēr censtos vismaz atrisināt jautājumu ar arbitrāžu pirmām kārtām, jo nevajadzētu šādā veidā tērēt nodokļu maksātāju naudu. Valstī nebūtu pašai jātērē līdzekļi, lai nodrošinātu arbitrāžu pasākumu. Gluži otrādi, arbitrāžu pakalpojumu piegāva, piedāvātāji paši pieteiktos, jo viņi, protams, e, būtu priecīgi, ja viņiem izdotos pārliecināt puses, turpināt šo arbitrīžu jau pašā sākotnējā sanāksmē. Optaut e, sistēma šajā laikā pelnījis īpaši lielu uzmanību, kad tiek pārskatīta arbitrāžu direktīva, un, protams, šeit parādās zināmas problemātiskas tendences, un tā, piemēram, m, mm, abas puses ģimeņu lietās Lielbritānijā vairs nevar tiešā veidā piekļūt tiesām, viņiem vispirms ir jātiekas ar arbitrāžas E, konsultantu, nevis pašu arbitru, un Tieslietu ministrija nolēmuši šo e, mehānismu izvērst arī uz, citiem, uz citām civilietām, bet tā ir optīna sistēma, un tā nav tik efektīva kā opt-out. Grieķijā, piemēram, tika pieņemts jau, e, tika runāts par likumu, kur tiktu pieprasīta arbitrāža arī ar optīnu variantu, bet nav opt-out piedāvs. Un, beidzot, Eiropas Savienības līmenī arī ir ierosināts izmaiņas apdrošināšanas arbitrāžu direktīvā, kas par obligātu padarītu apdrošināšanu apdrošināšanas kompānijām līdzdarboties alternatīvu strīdu risināšanā. Tas neatiecas uz patērētājiem. Tas nav tik efektīvi un visdrīzāk eh, sastapsies ar protestu no nozars puses. Eiropas Savienībai un nacionālajiem parlamentiem nevajadzētu palaist garām šo iespēju atvieglot dzīvi Eiropas Savienības pulsēņiem, un ne tikai atvieglot, bet padarīt to pat labāku, pieņemot daudz efektīvāku arbitrāžu politiku. Uh, ar pavisam vienkāršu grozījumu 2008. gada direktīvā pietiktu, um, pamatojoties, protams, uz Eiropas kopientiesu norādēm. Nu, piemēram, vismaz atsevišķos gadījumos mēs um, vismaz uh, arbitrāžu soļiem būtu jābūt obligātiem. Tas ir efektivitātes princips, par ko mēs redzējām, runājam arī tiesa. Šādai prasībai savukārt būtu viegli, jābūt viegli izpaldāmai un ātrai. Uh, Nu, un, protams, ka pusēm vajadzētu būt tiktā, piešķirta iespēja arī uh, atteikties no šī varianta. Kopš 2013. gada septembra es vadu projektu, lai izveidotu pirmo adaptāšu centru Afganistānā dodos uz turienu regulāri. Nu, tā kā man joprojām vēl nav apsūdzējuši zaimošanā par to, ka es šo slaidu parādīju Kabulā, tad es domāju, ka būs droši to parādīt arī šeit, lai atspoguļot savu teoriju par stresa testu. Un tas ir mans pavisam, tā ir mana pēdējā metafora. Ja nu Dievs atvēra, būtu atvērs arbitrāžu centru uz zemes, tad tādā gadījumā arī tur nebūtu klientu rindas pie durvīm ja vien labas arbitrāžas politikas netiktu izstrādātas tam papildus. Nu, un Dievs taču mūs radīja tieši tādus, kā mēs esam, un tas to starp ie, iekļauj mūsu nevē, nevēlēšanos uh, risināt strīdus. Jūs šeit parlamentā varat panākt to, ka arbitrāža notiek. Ne tikai komerctiesībās, civiltiesībās, bet sabiedrībā kopumā varat panākt domu gājienu māju, un to varat sākt ar šo pašu iestādi. Es domāju, ka jūs to varat darīt, un es domāju, ka jums to arī vajadzētu darīt. Turklāt eh, to visu vārdos, kas strā, vārdā, kas strādā pie arbitrāžu dokumentiem, paldies, ka palīdzējāt man sagatavot šo prezentāciju. Paldies! <laughs> Thank you so much for this. Paldies par ļoti interesanto prezentāciju. Un tagad es gribētu dot vārdu doktoram Muskaram, Austrijas augstākās tiesas tiesnesim, lai izklāstītu pēdējo tēmu šodien. Un tā kā viņš sarunu laikā bija uh, darba grupas uh, loceklis, mm, tādā gadījumā viņš ir ļoti kvalificēts runāt par šo jautājumu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Tagad jūs varbūt dzirdēsiet ļoti atšķirīgu uh, uzstāšanos, jo es runāju par diviem jauniem uh, juridiskiem instrumentiem, kas ir vai drīz būs spēkā. Man nav nekādu politisku paziņojumu, vienkārši gribu iepazīstināt jūs ar diviem jauniem juridiskiem e, instrumentiem. Pirmkārt, 2005. gada Hāgas konvencija par tiesas e, izvēles e, līgumiem, kas stāsies spēkā šī gada otrajā pusē, un Brisele viens pārskatīto regulu. Tātad pirmā runā par jurisdikciju un par spriedumu izpildi. Un es runāšu par to, kā šie divi instrumenti ietekmēs eh, strīdu risināšanu eh, starptautiskos tirniecības lī, eh, starptautisko līgumu sakarā. Ja jums, piemēram, ir šāds līgums un šis līgums tiek lausts, tad, nu, kaut kas ir jādara, varbūt jūs izvēlaties mediāciju, varbūt reizēm ir nepieciešams pieņemt kaut kādu lēmumu, tiesas lēmumu. Un šobrīd ir divi veidi, kā izdarīt izvēli. Vai nu vērsties valsts tiesās, vai vēlstie, vēls, eh, vērsties šķīrētiesās. Tātad jums ir jārod atbilde uz šo jautājumu, kurš uh, tad būs lēmējs, uh, kuras valsts tiesa vai kuras valsts šķīrētiesa, un vai šis tiesas lēmums tiks Eh, realizēts, izpildīts eh, tribunāla vai tiesas noris valstī vai citā valstī. Ja jūs izvēlaties arbitrāžas risinājumu, tad jums ir jāpiemēro Ņujorkas konvencija, kas vairumam no jums droši vien ir pazīstama, kas ir ļoti veiksmīga uh, konvencija, kurai pievienojušās 151 valsts, Un ja ir e, līgumā paredzēta šī rētiesa, tad tas izslēdz e, nacionālas tiesas izmantošanu. Un, un šķīrē tiesas lēmums tiks īstenots visās konvencijas, konvencijas valstīs. Tātad, ja konvencijas puses, no, ja līguma puses nolēm, ka vēlas Eh, ja, ka viņu lietu atrisina valsts tiesa. Tad tās var eh, izmantot tiesas izvēles iespēju un izvēlēties valsti, kur uh, skatīt viņu lietu. Vecajā Brisele 1 regulā ir ļoti uh, skaidri noteikts kādos gadījumos var tikt izdarīt tiesas izvēle un kā tā jāparādz līgumā un kurā gadījumā to varēs izvēlēties citā dalībvalstī. Un šeit es saku dalībvalstī, tas ir daudz mazāks valstu skaits nekā ļauj Ņujorkas konvencija. Tātad Brīsel viens sistēma darbojas tikai Eiropas Savienībā. Brīsel viens eh, regulā ne vecajā, ne jaunajā nav mm, nekādas normas par tiesas izvēles iespēju trešajā valstī. Tā kā šeit nav nekādas tiesiskās drošības, um, ko nodrošinātu Brisele viens uh, sistēma, ja puses izvēlas trešās valsts tiesu. Vai arī, ja tās izvēlas dalībvalsts tiesu un vēlas, izpil, vēlas izpildi trešajā valstī. Tātad tas netiek regulēts. Tātad šeit eh, lūk trūks šīs tiesiskās drošības un ir sava veida sistēmu konkurence eh, valsties pret arbitrāžu. Ja ir iesaistīts tikai dalība valsts tādā gadījumā, gan Ņujorkas konvencija, gan Brisele viens die, eh, sniedz tiesisko paļāvību. Tādā gadījumā tiesa izvēle ir pieejama Eh, ja ir iesaistīts tikai ES dalībvalsts, taču, ja ir iesaistīts trešās valstis, tad arbitrāža sniedz tiesisko paļāvību. Bet uz trešām valstīm neatiec Brisele viens, tā kā nedaudz trūks šīs drošības attiecībā uz tiesas izvēli. Līdz ar to Mm, bija liela interese pabeigt darbu pie šīs te tiesas izvēles konvencijas, kas paralēli ļautu nodrošināt eh, šo te tiesisko drošību paralēli eh, šķirēties risinājumam. Un eh, tas būtu ļoti svarīgi civil lietās un komerc lietās, īpaši komerc līgumu jomā, jo Uh, startautisko nolīgumu gadījumos. Tātad uh, šeit nosacījumi būtu ļoti vienkārši. Tiesai ir jāuzklausa lieta, pārējām tiesām ir jāaptur savas, uh, pro, sava tiesvedība. Faktiski tas ir paralēls koncepts Ņujorkas šķīrētiesas koncepcijai. Nu, tā, tā, tā ir jauntiesas izvēles konvencija, kas stāsies spēkā šī gada otrajā pusē. Padomi jau ir lēmusi, kā Eiropas eh, Savienība pievienosies šai konvencijai. Pārskatot Brisele 1 regulu, ir divi elementi, kas attiecas uz eh, tiesu izvēles līgumiem. Uh, kas tiek ņemti vērā pārskatītajā variantā. Tagad mēs esam eh, Brisele 1A regulas, eh, regulā, un te ir eh, tehniska harmonizācija ar tiesas izvēles līgumu konvenciju. Tātad, kad vientiesa izvēles konvencija ir saskaņā ar Hāgas konvenciju spēkā, tad tā ir spēkā arī saskaņā ar Briseli viens. Tātad šīs ir paralēlas uh, lietas. Uh, tas nedarbojas otrādi. Iepriekšējās Brisele viens prasības attiecībā uz tiesu izvēles līgumiem ir liberālāks jo varat izvēlēties līgumu, kas ir spēkā saskaņā ar Brisele 1, bet ne ar Hāgas eh, konvenciju, bet tātad Eiropas Savienības robežās eh, tiesas izvēles līgums darbosies, bet attiecībā uz trešām valstīm nē. Taču, ja jums ir rakstisks tiesas izvēles līgums, pat elektroniskā formā, tas būs spēkā gan saskaņā ar konvenciju, gan ar Brisele 1 un ir jauns eh, nosacījums eh, par līspendens un paralēlām, eh, paralēliem pasākumiem citās valstīs, ko nosaka Brisele viens regula, un tā ir veca Brisels viens problēma. Jo tur bija norma, kas noteica, ka, ja notiek paralēli tiesvedība dažādās tiesās, tad tiesai, kurā uh, pirmajā ir iesniegta lieta, m, mm, tai ir prevalents. Tātad uh, tiesai, kurā lieta ir iesniegta vēlāk, uh, ir jāaptur sava lieta, uh, tiesvedība, un tikai tad, ja pirmā tiesa uh, aptur tiesvedību vai atsaka tiesvedību, tādā gadījumā tikai otra uh, tiesa var sākt tiesvedību savā tiesā. Un tas radīja milzīgas problēmas, jo puses, piemēram, vienojas par vienas tiesas izvēli. Viena uh, eh, līguma slēdzēja puse pārkāpja šo tiesas izvēles uh, līgumu, vērš citā tiesā. Pieņemsim valstī, kurā ir ļoti lēna uh, procesuālā sistēma un faktiski lieta tiek nobloķēta. Līdz ar to Briseles A1 pārskatītajā variantā. Čā. Tagad ir skaidri noteikts, ka izvēlētajai tiesai ir precedence pat tad, ja eh, šī te pirmā tiesa ir eh, apturējusi vai iesaldējusi lietas izskatīšanos. Līdz ar to līdz pendens norma vairs nav spēkā, ja tiesas izvēles līgumā ir paredzēta otras, otra tiesa. Un tas, ir, tas pats ir noteikts arī konvencijā. Tātad izvēlētā tiesa, tiesa izvēles līgumā eh, šai tiesai ir precedence. Un pārējām tiesām ir jāatsaka lietas izskatīšana. Un tālāk eh, arbitrāža pret valstiesu Eh, tiesa izvēles konvencija dod tiesisko paļāvību eh, komerces strīdos, kas ir saistīti eh, ar trešajām valstīm. Tas ir jaunums, jo līdz šim tiesas izvēles konvencija rāda realizējamu alternatīvu valsties sistēmai. Pat ja eh, ne Eiropas dalībvalsts ir iesaistīts, tad konvencija eh, sniedz tiesisko paļāvību gadījumā, ja eh, da, puses izvēlas tiesu kādā no līgumslēdzējām valstī. Gadījumā, ja abas tās ir tiesas izvēles konvencijas dalībvalsts. Nu, piemēram, Eiropas Savienības eh, dalība valstis un Meksika, eh, tātad šeit tiek eh, slēgts līgums, bet viņas ap šīs, Meksika tātad gatavojas pievienoties šai konvencijai, skatīsimies, kā to darīs citas valsts. Ja to citas valsts izvēlēsies to darīt, tad mums būs paralēla sistēma arbitrāžas vai šķīrēties sistēmai, uh, E, ja tas nenotiks, tad Ņujorkas e, konvencija turpinās darbosies, darboties tāpat kā līdz šim. Paldies par šo ļoti interesanto prezentāciju, par šīm perspektīvām. Jā, un mēs ceram, ka ratifikācija notiks. Un šo konvenciju ratificēs pēc iespējas vairāk valstis. Un tagad mūsu pēdējās debetes par arbitrāžu, mediāciju. Kurš vēlas izteikties? I have one. Man pašai būtu jautājums par mediāciju un par šo te opt-out sistēmu. Vai tas ir tikpat efektīvi civiltiesībās kā komerctiesībās, vai ir atšķirība? Es domāju, ka tas ir vairāk efektīvi kā alternatīva. Tas ir vienīgā godīga atbilde, ko es jums varu dot, jo ir vēl viena alternatīva, teiksim, opt-in, tāda pastāvēja jau 20 gadus vairumā Eiropas dalībvalstu. Tātad 93. gads, 94. gads Itālijā un Francijā pirmie šie spriedumi mediācijas ceļā. Jāsaka, uh, no antropoloģiskā viedokļa, ja jūs man uzbrukat, es nevēlēšos mediāciju. Jo patiesībā tā vienmēr ir arī fizikā. Ja jūs pielietojat spēku, jūs saņemat spēku atpakaļ. Un, teiksim, jā, bieži vien notiek arī šī eskalācija. Patiesībā tas nav cilvēka dabā sākt mediāciju. Ir šie te trīs es vai nu no angļu valodas vai nu bēgt, vai nu cīnīties. Tas ir gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem. Tātad, vai nu es cīnos, vai es arī cenšos aizbēgt no situācijas. Un, protams, ka advokāti var arī paildzināt šī strīda izšķiršanu vienmēr. Tātad es vēlos, lai jūs saprotat, ja jūs spieža cilvēkus eksperimentēt, nevis vienoties tādā gadījumā, jā, jūs vienmēr būsiet veiksmīgi šajos centienos. Tad, tad es domāju, ka vajadzētu mēģināt. Arī Itālijas likumdošana ir eksperiments līdz 2017. gadam. Jā, mūsu tiesu sistēma ir pārslogota ar dažādām lietām, un tieši tādēļ mēs šobrīd veicam šo eksperimentu. Mēs nesakam, ka, ir, ka tā ir panacēja, bet mēs vēlamies to izmēģināt, paskatīties, kādi ir rezultāti. Ja rezultāti turpinās būs labi, tādā gadījumā mēs to ieviesīsim, stabilizēsim, ja nē, tad būs jādomā par kaut ko citu, jo nav neviena valsts uz šīs pasaules, kur, ja nav ierosmes, nav finanšu. Piemēram, varētu teikt, ka, ja jūs izvēlaties mediāciju, tādā gadījumā jums nav jāmaksā nekādas nodevas. Bet, jā, nekur pasaulē vēl nekas tāds nav piedzīvots. Paldies! Okay. So... Jā, paldies! Labi, es domāju, ka līdz ar to mēs esam pabeiguši šo semināru. Vēlos visiem sirsnīgi pateikties par dalību. Un vismaz man personīgi, es domāju, ka šis fórums bija ļoti noderīgs. Ceru, ka arī jums. Un līdz ar to mēs varēsim domāt par to, kā turpmāk attīstīt likumdošanu šajā jomā. Startautiskās privātiesības ir ļoti tehniska tiesība joma, bet, manuprāt, mēs parādījām arī to, ka par šīm tēmām var diskutēt politiski, un es ceru, ka mēs visi tiksimies 2016. gadā nākamajā seminārā. Un redzēsim, vai ir panāks progress. Briseles divi pārskatīšana iespējams tiks pabeigta jau līdz tam laikam. Un visbeidzot, es vēlos pateikties Nacionālo parlamentu deputātiem, visiem ierēģiem, Eiropas parlamenta deputātiem. Paldies, ka jums ir tāda interese par civiltiesībām arī Eiropas līmenī. Un milzīgs paldies visiem ekspertiem, tiem, kuri teica uzrunas. Un visbeidzot, es vēlos pateikties arī politikas departamenta C darbiniekiem, sekretariātā un visiem tiem, kas palīdzēja sagatavot mums šo semināru, kā arī priekšsēdētāju pasakās tūkiem. Liels paldies jums visiem, jauku vakaru un drošu māju ceļu!